Friends, we start this meeting now and those... Godātie kolēģi, sāksim eh, mūsu darbu. Tie, kur ieradīsies vēlāk, tie to arī varēs darīt. Mums ir visas valodas, eh, pieejams tulkojums visās valodās, izņemot horvātu. Vēlējos uzreiz pateikt, ka mūs šodien ir pagodinājusi vairākas apmeklētāja grupas. Šeršē kundze ir uzaicinājusi eh, žurnālistus par darba ņēmēja norīkošanas darbā pakalpojumu sniegšanas jomas eh, balsojumu. Un eh, Šulca kungs ir uzaicinājis eh, televīzijas komandu un arī viņi sekos līdzi balsošanai darba ņēmēja norīkošanas ziņojumā. Silikjotis kungs, kad ieradīsies, tad viņu pavadīs arī apmeklētāja grupa. Uh, 55 cilvēku sastāvā, un viņi piedalīsies mūsu pirmā darba kārtības punkta izskati, izskatīšanā, un tā ir Empel un Tran komiteja kopīgā uzklausīšana. Delikundze vēl nav ieradusies, bet eh, es ceru, ka tas nebūs pārāk nepieklājīgi, ja mēs sāksim, jo mums tiešām ir jāsāk pulkstens jau ir pāri trijiem, un tad mums pievienosies arī Tran komitejas deputāti un priekšsēdētāji. Tātad. Mobilo darbinieku izmantošanas nosacījumi transporta nozarē. Tā ir Empel un Tran komiteja kopīga uzklausīšana Visus sirsnīgi sveicu šajā uzklausīšanā, īpaši vēlētos eh, pieminēt mūsu ekspertu ieguldījumu, kur viedoklis būs ļoti svētīgs šajā uzklausīšanā. Vēlreiz atkārtoju, ka mēs šo uzklausīšanu organizējam kopā ar TRAN komiteju. Un eh, transporta nozara, ceļu transporta nozara 14. gadā tajā strādāja gandrīz 3 ceturdaļas eh, no tātad visa transporta, Eiropas Savienībā transporta pārvadājumu 3 ceturdaļas 14. gadā bija pa sauzemie, sauzemi un eh, par pasažieru pārvadājumiem runājot apmēram 90% notiek pa ceļiem. Tā tad 10,6 miljoni strādā transporta nozarē. 10,6 miljoni, tas ir ļoti daudz. Un e, statistika rāda, ka sociālo noteikumu pārkāpumi un e, tirgus noteikumu neievērošana negatīvi ietekmē šoferu dzīvi un darbu. Šeit varētu pieminēt, ka neregulārās darba stundas un ilgās darba stundas, ko vienmēr kā mīnusa uzsver profesionālie šoferi, tā ir neatrisināta problēma. Un mēs noteikti šajā uzklausīšanā pieminēsim arī citus negatīvos faktorus, tādus kā laika, stress, ilglaicīga prombūtne no mājām un uz uh, pārvadājuma apjoma balstīts atalgojums. Bieži vien transporta nozarē tiek piemērota arī nelikumīga prakse. Pie tam mēs runājam ne tikai par eh, izkropļotiem konkurences noteikumiem, bet uh, arī par to, kā šoferi strādājot citā dalību valstī, kāda ir viņu darba nosacījumi, jo ļoti daudz operatori dažkārt mēģina arī pārkāpt noteikumus. Šobrīd tiek uzskatīts, ka šo problēmu risināšanā būtu jāpieņem virkne specifisku likumdošanas aktu. Protams, līdzās citām Eiropas Savienības iniciatīvām, kuras atrunās transporta nozars citas jomas. 31. maijā Eiropa kustībā ietvarā, programmas ietvaros Eiropas komisija ierosināja šoferu darbā nosūtīšanas direktīvas uzmetumu un arī priekšnoteikums maksimālajam darba stundu skaitam dienas, nedēļas un mēneša ietvaros, kā arī par atalgojumu. Un šodienas uzklausīšana būs ļoti svarīgs puzles gabaliņš šajā darbā. Tie arī būtu man ievadvārdu beigas, un tagad eh, došu vārdu manai kolēģei un šās jomas speciālistei. Tā ir Delīkundze, kas ir eh, Transporta un Tūrisma komitejas priekšsēdētāja. Lūdzu, Delīkundze, vārds jums. Madame. Eh, priekšsēdētājs kundze. Man ir tas uh, prieks jūs visus sveikt šai zālē, šajā sanāksmē. Šodien uh, kravu pārvadājumu tirgus ir ļoti būtisks mūsu Eiropas ekonomikai un šī, šai nozarei nākotnē jā, būs jābūt stabilai, ilgtspējīgai Uh, un stabila nozare nozīmē, ka tās nodrošina uh, kravu pārvadājumus iekšējā tirgu, bet arī šai nozarei ir jābūt stabilai, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem strādājošiem Eiropas Savienībā. Un zelta likums ir tāds, ka Eiropas Savienībā ir uh, jāaizstāv cienīgi darba noteikumi strādājošiem. Es, jābūt labiem darba apstākļiem. Kā jau mēs dzirdējām, komisija ierosina pieņemt jaunu tiesību aktu par ceļu transportu. Mums jānodrošina, lai šies tiesību akts tiešām uzlabotu darba apstākļus uh, nozarē strādājošiem. Un lai uh, tiktu ievēroti ja spēkā esošie spēles noteikumi šai nozarē. Un uh, gan tirgus, gan sociālie jautājumi tiks skatīti uh, saistītā veidā, lai panāktu līdzsvarotu rezultātu, ņemot vērā Eiropas Savienības nodrošināto pievienoto vērtību un ņemtu vērā pilsoņu intereses. Un mums ir jādod būtisks ieguldījums šajā jautājumā, lai varētu sasniegt izvirzītos mērķus mums visiem kopīgiem spēkiem ir jāatrisina sociālā dempinga problēma, kas nodara kaitējumu Eiropas projektam. Šodien mēs uh, uzklausīsim konkrētus uh, priekšlikumus, konkrētus ierosinājumus šais debatēs, lai varētu atrisināt pastāvošās problēmas un lai varētu arī uh, novērstu problēmu rašanos. Uh, šajā šīs dienas auglīgajā uh, diskusijā mēs mm, nedrīkstam uh, sevi maldināt par uh, problēmas būtību. Jautājums ir par kontroles īstenošanu, par uh, pastkastīšu firmām, tāpat jādomā ne tikai par minimālās algas noteikšanu, bet par minimāliem apstākļiem, par uh, Eh, transporta nosacījumiem, par eh, dzīves apstākļiem. Un es priekšsēdētājs kundze gribu uzsvērt, ka mūsu parla abām parlamentu komitejām ir kopīgs mērķis aizstāvēt, aizsargāt strādājošo intereses Eiropas Savienībā. Un uh, pieņemot šo ziņojumu, mēs vēlamies nodrošināt to, lai nebūtu otrās šķiras strādājošo, lai visiem strādājošiem būtu vienlīdzīgas tiesības un vienāda aizsardzība. Varat rēķināties ar to, ka transporta komitejas deputāti, kuri šeit lielā skaitā sēž zālē, ir apņēmības pilni aktīvi piedalīties šais debatēs. Paldies! Paldies, Delī kundze, par uh, šiem ievadvārdiem, un tagad uzklausīsim piecus mūsu uzaicinātos ekspertus. Vispirms Vande Peltas kundze uzstāsies, pēc tam Roberto Parillo, pēc tam Mačējs Vronskis, Derks Engelhards un eh, Rodrīgais Medalkungs. Un sāksim ar Vande Peltas kundzi. E, jūs esat Eiropas kravu pārvadātāju asociācijas e, politiskā konsultante. Jauku pēcpusdienu. Vispirms eh, es vēlētos eh, pateikties par šo iespēju šodien jūs uzrunāt un jūs iepazīstināt eh, ar mūsu viedokli par šo komisijas piedāvāto pakotni. Vispirms es vēlētos pieskarties šī priekšlikuma būtībai, tātad runiet par minimālās algas un par igadēji apmaksātā atvaļinājuma noteikumiem, ja šofers strādā citā dalību valstī, nevis izcelsmes dalību valstī. Patreizējā priekšlikumā ir ierakstīts, ka minimālā alga, piemēram, ja e, katru mēnesi šoferis vairāk nekā trīs dienas strādā citā dalību valstī, tad uh, ir jārespektē minimālās algas un minimālās, minimālā igadējā atvaļinājuma noteikumi. Ja šis periods ir vismaz trīs, ir e, maksimāli trīs dienas, tad e, noteikumi neatiecās un kabatāža, uz kabat, par kabatāžas noteikumiem runājot, tas ir atkarīgs no kabatāžas dienu ilguma. Bet e, mēs vēlējāmies konkrēti zināt, kā šīs dienas tiks skaitītas piemēram, vai mazākā sešu stundu darba diena tiks uzskatīta par pusdienu, un vai virs sešām stundām periods tiks uzskatīts par pilnu dienu, kā tiks skaitīti. Eh, kā tiks skaitītas pauzes un starpbrīži, kur tas tiks uzskaitīts un vai tas tiks iekļauts šajā, šajās kalkulācijās. Uh, Nākamais par eh, nosūtīšanas definīciju, ko tas nozīmē. Piemēram, ko nozīmē tranzīti. Nekur nevienā vietā priekšlikumā neparādās tranzīts. Uh, Mēs uzskatām, ka vajadzētu konkrēti norādīt to, ka atrašanās tikai eh, braucot cauri kādai valstī nevar tikt uzskatīta par nosūtīšanu. Nākamais par dienas naudām un cita veida piemaksām, kas tiek eh, maksātas kā stundas pielikums un kā pa dažādām nozerēm. Mūsuprāt, ir ļoti svarīgi būt uzskaitīt, kas tiek uzskatīts, kādi kritēriji tiek iekļauts šajā minimālās algas eh, momentā un kāda nē. Mums ir bažas, ka ja nebūs eh, konkrētas definīcijas par to, kas tad ir minimālā alga, bet eh, mūsuprāt pakotne ir vērtējama pozitīvi, jo Ļoti labi, ka beidzot ir noskaidros, ko tad nozīmē darbinieku nosūtīšana un arī konkrēti aprēķinu algoritmi. Un tomēr šo trīs dienu noteikums mūsuprāt nenāks par labu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un arī perifērajās dalību valstīs bāzētajiem uzņēmumiem. Viens piemērs, kas varbūt eh, nedaudz ieskicēs mūsu viedokli. Uh, Šeit jūs redzat karti, Eiropas Savienības karti, piemēram, MVU, kurš ir bāzēts eh, Spānijā un organizē pārvadājumus no Spānijas uz Nīderlandi. Tātad eh, ceļš eh, no Spānijas uz Nīderlandi atpakaļ ilgst apmēram nedēļu, apmēram divas dienas brauks cauri Francijai, pusdienu Beļģijai un ieradīsies Nīderlandē, kur tiek izkrauta krāva, e, dodoties cauri Francijai un Beļģijai uz Nīderlandi, tātad Francija un Beļģija tiek uzskatītas par e, tranzīta valstīm, un e, Nīderlandē izkraušana un iekraušana prasīs pāri par sešām stundām, tātad tas tiks rēķināts kā viena pilna diena. Uh, Pēc tam, um, dodoties atpakaļ, Beļģijā tiek izkrauta daļa no kravas, kas tiek vēsta atpakaļ uz Spāniju. Pēc tam uh, pārvadātājs turpina uz Franciju un ir vairāki galamērķi Francijā, līdz ar to tas prasīs vairāk izkraušanu kā vienu dienu un sešas stundas, un tas tiks skaitīts kā divas dienas. Un šādā veidā eh, šoferis dodas ceļā 4-5 reizes mēnesī. Tas nozīmē, ka Francijā sanāk viņš uzturs astoņas dienas. Eh, Nīderlandē 4-5 dienas, un iespējams, ka arī Beļģijā, atkarībā no tā, cik ilgi viņš būs izkrāvis kravu, būs kādas dienas 3. Un, lai tas viss būtu vēl vairāk eh, sarežģīts šis pats pārvadātājs eh, var pavadīt pāris stundas mēnesī vai nedēļā Luksemburgā. Bet visu laiku sociālajie maksājumi būs veikti Spānijā. Un, eh, Darba devējam tādējādi būs eh, jāveic ļoti sarežģīti uzskaiti ikvienam šoferim. Uh, darba devējam tad eh, būs jāprēķina eh, alga, ņemot vērā virsstundas, ņemot vērā eh, atvaļinājumu noteikumus dažādās valstīs, kurām cauri dodas šoferis. Uh, Mūsuprāt, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem tas prasīs piesaistīt dažādas konsultantu firmas, kuras zinās šo dažādo sociālo likumdošanu dažādās dalību valstīs, jo MVU diez vai būs iespējams visus šos noteikumus izsakot un piem piemērot varbūt jā, bet katru reizi, kad noteikumi un sociālie aspekti mainās kādā valstī, tad katru mēnesi patiesībā sanāk, ka būs jāveic ārkārtīgi komplicēti ap, aprēķini. Mēs uzskatām, ka šie noteikumi būs milzīgs administratīvais apgrūtinājums uzņēmumiem, un šie noteikumi var radīt vēl neskaidrākus un sajauktākus noteikumus šoferiem, jo uz viņiem attieksies katru mēnesi dažādu valstu likumdošana. Priekšlikumā ir iekļaut citas prasības arī administratīvajam slogam, jo šobrīd um, nebūs vairāk nepieciešama pārstāvniecība, jo pārstāvniecība maksā. Tomēr šajā priekšlikumā ir uh, ierakstīta prasība reģistrēt dažādus aspektus, un arī uh, šoferim smagajā mašīnā būs jābūt veselai virknei dokumentu. Vispirms mēs vēlētos, lai Eiropai būtu kopīga reģistrēšanās platforma, kurā dokumentus varētu augšu pielādēt tādā kā datu bāzē, piemēram, tur varētu atrasties kā algu saraksts, tā arī citi momenti. Līdz ar to šoferim nevajadzēs visus šos dokumentus sev līdzi vadāt līdzi eh, vadītāja kabīnē. Uh, Tādējādi šoferim nevajadzētu šo, šiem dokumentiem būt klāt, un tas eh, būtu vairāk darba devēja atbildības jomā. Pie tam eh, tādējādi, ja dokumenti ir elektroniskā formā, tas varētu ļaut izvairīties eh, no, no nevajadzīgām kļūdām. Mēs vēlētos uzsvērt vēl vienu aspektu, proti negodīgas komercprakses momentu. Šobrīd um, ir valstis, kurās viena darbinieka stunda maksā pat trīs reizes dārgāk nekā citā dalība valstī, nemaz nerunājot par sociālajiem labumiem un sociālo momentu. Paldies par jūsu uzmanību. Thank you very much. Liels paldies. Tagad dodu vārdu Roberto Parillo, kurš vada Eiropas transporta darbinieku federācijas ceļa transporta nodaļu. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Es uh, runāšu par lietas būtību. Mums gan nav sagatavota PowerPoint prezentācija, bet es gribu uzdot tos galvenos jautājumus, kas mūs visvairāk sastrauc. Šobrīd nevar nepamanīt uh, lielās uh, garās rindas, tas, ka dienas uh, nogalē gar uh, ceļu malām uh, stāv uh, daudzas kravas automašīnas, un nesen veiktais pētījums liecina, ka profesionāliem autovadītājiem ir tiešām jāsaskars ar ļoti sliktiem apstākļiem uz Eiropas ceļiem. Nav um, atbilstoši aprīkoti stāvlaukumi ar toaletēm ap stāvlaukumiem. Tiešām ir jūtāma urīna smaka un uh, autovadītāji gatavo paši sev vakariņas. Un uh, viņi tagad sazinās arvien vairāk ar uh, sociālo tīklu palīdzību, un Facebookā visvairāk darbojas poļu un rumāņu auto vadītāji. Mēs izmantojam sociālos tīklus, lai informētu auto vadītājus par mobilitātes pakotnes ietveros izstrādātajiem priekšlikumiem par to, kā uzlabot viņu dzīves un darba apstākļus. Šis, šī aina ir tiešām drūma Mēs pagājuši nedēļu apmeklējām Bukaresti un tikāmies ar autovadītājiem, kuri strādā Ziemeļa valstu organi, uzņēmumā, kuri pārvadā uh, atkritumus no Vācijas pārsvarā. Viņi mums rādīja arī fotogrāfijas auto to vadītāji paši iekrauja atkritumus, viņiem nav nekāda aizsarga aprīkojuma, nekādas finansiālās kompensācijas. Ja viņi sūdzas, viņus tūlīt atlaiž no darba. Viņi ir pārliecināti, ka pret, pret viņiem izturas šādā veidā tieši tādēļ, ka viņi ir, tikai tādēļ, ka viņi ir rumāņi, ka viņi nevar nekur uh, likumīgā kārtā sūdzēties. Esmu pārliecināts par to, ka darba devēju asociācijas ir gatavas uh, uzsākt uh, nerezidentu autovadītāju darba apstākļu uzlabošanas procesu. Situācija ir vienkārši nepanesama. Un uh, Eiropas līmeņa likumdošana ir vienīgais pasākums, kas tiešām varētu situāciju uzlabot. Eiropas komisijas sagatavotais priekšlikums ne sniedz uh, pareizus un pilnīgus risinājumus uh, šai jautājumā. Tas ir labs izejas punkts. Tomēr šie priekšlikumi nerisina efektīvā veidā sociālos apstākļus un uh, ar darba apstākļiem saistītos jautājumus gribu uzsvērt, ka visi priekšlikumi ir savstarpēji saistīti, un būtu bīstami uh, koncentrēties uz vienu priekšlikumu un to analizēt, neņemot vēro ietekmi uz citiem priekšlikumiem un savstarpējo saikni, piemēram. Tā saucamie pastkastīšu uzņēmumi netiks uh, pilnīgi likvidēti, ja tiks īstenot komisijas priekšlikums. Ja kāds uzņēmums, kas uh, Eh, kurš ir reģistrēts eh, Bēļģijā, atvēr filiāli Rumānijā, lai pieņem darbā strādniekus, bet dispečer dienas darbojas eh, Slovākijā, tad ņemot vērā šo priekšlikumu, var slēgt filiāli Rumānijā, bet ne dispečer centru. Tas nozīmē, ka sociālais dempings uh, un uh, auto vadītāju piekļuvē sociāliem un veselības aprūpas pakalpojumiem, un viņu darba apstākļi joprojām būs tādā pašā līmenī kā līdz šodien. Eiropas komisijas priekšlikums nav efektīvs pasākums. Mums ir nepieciešams definēt, kas ir domicils, ir jāveic skaidri pasākumi, kā kontrolēt autovadītāju atgriešanos izcelsmes valstī, un lai to visu kompensētu uzņēmumi. Mums, diemžēl, nav pietiekami daudz laika, lai varētu detalizēti izstāstīt visu, ko mēs ierosinām. Uh, ka tiek samazināta ikdienas atpūta no 45 uz 25 stundām, kā tas palīdzēs autovadītājiem vieglāk atgriezties izcelsmes valstī. Nu, eh, tas ir smieklīgi, bet uh, nav jocīgi. Mums ir jābūt uzmanīgiem, pārskatot laiku par vadīšanas un atpūtas laikiem. Uh, Eh, tad tas tūlīt ietekmēs arī darba laika direktīvu. Tas pagarinās auto vadītāju darba laiku. Tālāk darbinieku norīkošana. Es pilnībā apzinos, ka uh, nodarbinātības komiteja nobalsos par šo uh, priekšlikumu. Transports ir sensitīva nozare ir vairāk transporta veidus, ko šī direktīva attiecas. Tādēļ eh, ceļa eh, transporta uz nozares vajadzības ir jāņem vērā, runājot par norīkoto darbinieku direktīvu. Tātad, ko mēs ierosinām par pastkastīšu uzņēmumiem? Vienīgais efektīvais veids, kā tos apkarot, ir uh, pieprasīt, lai uh, lielā uh, daļā no pārvadājumiem attiecīgā uzņēmumā tiktu veikti tajā valstī, kur šis uzņēmums ir reģistrēts. Pretējā gadījumā mēs neko nepanāksim. Tālāk par atpūtas laikiem pašreizējos noteikumus nedrīkst pārskatīt un ir jā. Ja aizliedz vadīt automašīnu uh, atpūtas laikā un jāsaglabā šīs 50, 45 eh, stundas, nekādus izņēmumus neparedzot. Tālāk par atgriešanos domicilā. Par to mēs šobrīd nevaram diskutēt. Mēs gaidām, kad tiks izstrādāta konkrēta definīcija, kas ir saprotams ar vārdu domicils. Un kad būs skaidri definēts, kas tas ir, tad varēsim runāt arī par īstenošanu, par eh, tāpat ceļošanas izdevumu apmakstu no uzņēmuma puses, kā tas paredzēts šobrīd, par darbinieku norīkošanu. Ir jābūt eh, sektoriem specifiskiem eh, īstenošanas noteikumiem un viss tikai īstenošanas noteikumi katram spē, eh, eh, katrai nozarei atsevišķi. Mēs uzskatām, ka nav pieņemams, ka eh, varētu domāt, ka transporta nozara varētu izņemt no direkto, direktīvas aptvēruma norīkojumu darbā var uh, labi kontrolēt, izmantojot viedos tahogrāfus. Šīs debats notiek uh, Eiropas parlamentā un ir, kad mēs dzirdam, ka uh, parlamenta deputāti saka, ka nav iespējams 2034. gadā uzstādīt šādus tahogrāfus visām uh, Uh, uz visiem transporta līdzekļiem, nu tas ir smieklīgi. Mēs pieprasām, lai šie tahogrāfi tiktu uzstādīti uh, jau divus gadus pēc 2019. gada jūnija. Tas pats at, at, attiecās arī uz kabotāžu. Arī to varēs labāk kontrolēt, izmantojot viedos tahogrāfus, bet ir arī CMR un, un citas uh, ierīces, kas palīdzēs to izdarīt. Un uh, noslēgumā gribu norādīt, lai mēs vēlamies, lai veiktu visi iespējamie pasākumi, lai īstenotu to, ko pirms dažiem gadiem paziņoja priekšsēdētājs Junkers par vienādu darba apjomu, vienāda alga tā pašā darba vietā. Tas ir svarīgs paziņojums. Tagad mēs gaidām lai tas tiktu īstenots. Mēs esam gatavi konstruktīvi sadarboties, lai nodrošinātu brīvu personu pārvietošanos, preču un pakalpojumu aprīte Eiropas Savienībā un lai pret visiem strādājošiem būtu vienlīdzīga attieksme. Paldies, Perilokungs! Tagad vārds Vronska kungam, kurš pārstāv transporta loģistika uh, Polijā. Dzień dobry Państwu. Reprezentuję Polską Organizację Transport i Logistyka. Lielas paldies. Es pārstāvu transporta un loģistikas organizāciju no Polijas. Esam organizācija, kas nodarbina vairāk kā 25 tūkstošus darbi darbinieku. Gribētu pāris vārdos runāt par sociālajiem apstākļiem šai organizācijai un par mobilitātes pakotni un to, vai tiešām tā arī at, atviek, visas šīs problēmas atrisinās. Pirmām kārtām skatīsimies uz to, kā ceļu transports ir attīstījies kopš 50., 60. un 70. gadiem. Un kas zina, kāds būs tehnoloģiskais lēciens, varbūt tāds nāks. Katrā ziņā darba apstākļi ir uzlabojušies un iespējams pavisam tuvā nākotnē. Šoferu darbs kļūs par teledarbu un varēs automašīnas vadīt no mājām. Darba apstākļi arī ir mainījušies, nu, tādiem lēcieniem, grūdieniem, bet gribētu tomēr runāt par šiem darba apstākļiem un runāt par to, ko izdarījušas lielākās valstis, kurās pastāv šie transporta tīkli. Ja skatāmies uz ceļiem, tad redzam, ka tā reālākā problēma, un te piekrīt par Rio kungam, ir pirmām kārtām drošība, drošuma risks, ir ļoti daudz negadījumu, ir uzbrukumi tā starp arī uz, to starp arī uz ceļiem, un arī citi traģiski noteikumi, un tas ir tas, tā ir tā svarīgākā problēma. Tāpat pastāv problēma ar to, ka trūkst auto novietņu, auto stāvvietu un apmēram 30 tūkstošu vietu pietrūks. Nav arī atbilstīgi šīs eh, automašīnu novietnes un stāvvietas aprīkotas. Nu, protams, tas rada tālāku risku darba ņēmējiem un precēm, ko viņi pārvedā. Viena no būtiskā, viena būtiska problēma to starp ir preču pārvadāšana posmā no viena Eiropas um, ļoti tāla gala līdz otram, tātad tā, tā, perifēri uh, reģionu. Un, protams, ka līdz ar to šis laiks ir ārkārtīgi ilgs, kas tiek pavadīts ceļā. Nu, piemēram, kāda ir situācija, ja automašīna dodas ceļā nu, no Polijas līdz Spānijai. Nu, reizēm ir autoceļi, kur ir ļoti strauja sateiksme, bet savukārt citu reizi šajos pašos posmos ir citādāk. Un tad, ko darīt ar atpūtas laiku šādās reizēs? Ja ir sastrēgumu uz ceļiem, tad tas rada būtiskas problēmas. No Varšavas līdz Briselei, piemēram, 1350 kilometru nu, vismaz trīs stundas no laika šī ceļa nobraukšanas laikā tiek pavadīts satik, satiksmes sastrēgumos. Tie tiešām rada nopietnas problēmas. Tāpat problēma rodas ar to, kur tad pārnakšņot. Un vai tiešām šī mobilitātes pakotne, šīs reālās eh, problēmas, ar ko šofers sastopas, atrisinās? Nē. Šī mobilitātes pakotne, manuprāt, radīs tikai jaunas problēmas. Mēs jau esam šobrīd jūs informējuši, ka nereti smago automašīnu vadītāju kabīnes ir ļoti labi aprīkotas un paredzētas, piemēram, atpūtai Un jāsaka, definīcijas mobilitātes pakotnē šobrīd. Neņem vērā šādus, nu, piemēram, labi aprīkot automašīnu apstākļus, jo, ja saka, apstākļi tiešām šais um, kabīnēs ir daudz labāks nekā vienā otrā hostelī. Eiropas Savienībā ļoti daudz tiek runāts par vienlīdzību. Nu, un, protams, ka vienlīdzība ir vajadzīga, ir vajadzīga vienlīdzīga attaiksme, vienlīdzīgs darbs par vienlīdz labi paveiktu darbu. Uh, Mm, tas ir visiem skaidrs, un tāpēc vajadzētu būt arī šoferiem vienādām algām visā Eiropā, bet ir sociālā ziņā šīs problēmas rodas. Nu, piemēram, darbinieku komandēšanas direktorā tiek par to runāts, bet tur tiek, run, tur tiek iekļaut tikai viens procents no šādiem darba ņēmējiem. Kur kā tad eh, tiek nodrošināta vienlīdzība, ja te ja aptvērumā iekļaut tikai viens procents darba ņēmēji? Nu, manuprāt, tā ir tīrā demagoģija. Un tā tad Vienlīdzība no vienas kaut kādā vienā pusē nozīmē, ka citur kaut kur nevienlīdzība vēršas plašumā. Nu, lūk, piemērs divi šoferi. No polijas uzņēmuma viens no viņiem dodas uz Spāniju, otrs dodas uz Baltkrieviju, nu vai Ungāriju, piemēram. Viens no šiem šoferiem attiecīgi saņems 3710 eiro, otrs par to pašu darba laiku līdzīgā situācijā saņems tikai 1500 eiro. Un es nedomāju, ka šo nevienlīdzību var tik vienkārši aptrisināt. Bet, nu, nedrīk, un ja mēs šeit to novērtīsim, vai nav tā, ka mēs radīsim nevienlīdzību citur, kāda ir darba devēja pienākumi? kā šo mobilitātes pakotnes prasību kopumu izpildīt. Ofisā, birojā esam paskatījušies uz to, kāda noteikuma šobrīd, piemēram, ir Francijā, kādi ir šie tiesiskie ietvari, cenšoties to salīdzināt. Nu, protams, ka runa te ir par milzīgu dokumentu daudzumu. Un nu, tad kā lai viens mazs uzņēmums, kas darbojas transporta jomā, visus šos priekšaktus saprot, manuprāt, tas ir visai neiespējami. Kādi secinājumi? Secinājumi ir tādi, ka dalībvalstu tiesības šai ziņā ir ārkārtīgi komplicētas un sarežģītas. Tas attiec arī uz Eiropas tiesībām. šobrīd pašos pamatos netiek paredzēta nekāda izņēmumi šai komandēšanas direktīvā, un tas radīs ļoti plašu birokrātisku slogu transporta kompānijām, kas šobrīd darbojas ēst tirgos. 80% uzņēmumi šai jomā ir ļoti nelieli, faktiski mikro uzņēmumi, tie ir nu, vienkārši bijušie kravas automašīnu šoferi, kas paņēmuši kredītu, lai kļūtu par neatkarīgiem pārvadātājiem. Viņi paši maksā nodokļus un arī viņu ģimenes līdzdarbojas šai pārvadāšanas procesa organizēšanā. Un tad kā lai šie ģimenes uzņēmumi faktiski ievēro visu šos tiesību priekšrakstus? Nu, viņi nespēs šo likumus izprast un eh, pie, izpildīt. Nedomāju, ka tas ir iespējams. Nu, paskatīsimies tad varbūt tālāk arī uz šīm atšķirīgajām algām. Uh, Augu atšķirības nav viss nekāds sociālais dempings. Ar to netiek pārkāptas tiesības. Nē, tas ir tikai tās dabiskas sekas ekonomikas vēsturiskajai attīstībai dažādās dalību valstīs. Protams, ka šīs atšķirības ar vienu samazinās, tās kļūst mazākas, jo process tiek modernizēti, darbs notiek efektīvāk, un šīs atšķirības tiešām ar vienu samazinās un nedomāju, ka šīs atšķirības var novērst ar administratīviem risinājumiem. Vēl kas? Transporta sektors Eiropā ir tāds sektors, kurā trūkst šoferu. Apmēram 4000 šoferu darba vietu šobrīd ir jāizpilda. Katrs eh, šofers var ļoti strauji nomainīt darba devēju. Darba devējs. Darba devējumam savukārt vajadzīgs vismaz mēnesis, lai aizpildītu tukšu darba vietu. Tātad šie jaunie tiesību akti, jaunās prasības nes līdzi risku, ka radīsies tālāki pārkāpumi un būs e, nu, tā, tā sauktā pelēkā zona, un mobilitātes pakotne varētu no darba tirgus izslēgt tos, kas faktiski, kur, kuriem šis tirgus faktiski ir visvajadzīgākais. Visu nesmu varējis izstāstīt, ko vēlējos teikt, bet katrā ziņā paldies, ka uzklausījāt manu viedokli. Paldies, Franska kungam. Tālāk došu vārdu Engelhārda kungam no Vācijas loģistikas koledžas. Viņš arī darbojas atkritumu ievākšanas asociācijā priekšsēdētājs kundze, godātie parlamenta deputāti. Vispirms pateicos par uh, šo uzaicinājumu piedalīties sanāksmē, un es gribē, gribēsim teikt kaut ko no Vācijas viedokļa par šo priekšlikumu. Es mūsu apvienība pārstāv 7 tūkstošu uzņēmumu loģistikas nozare ar tūkstošiem um, transporta līdzekļu un vadītāju. Uh, pret kravu pārvadājumi uh, pa sauzemi saskaras ar lieliem izaicinājumiem šobrīd. Uh, šobrīd eh, tiek uzņēmumi jau, eh, uzņēmumi sasniedz savas kapacitātes eh, robežas un ir pietrūksta autovadītāji, tas šo situāciju vēl pasliktina. Uh, Eh, un eh, tāpat laikā to, šī problēma skar ne tikai rietumu eh, Eiropas uzņēmumus, bet arī austrumu Eiropas uzņēmumus. Ja tagad nekas netiks darīts, tad Eiropā radīsies milzīga problēma, pietrūks auto vadītāju un uh, Uh, svarīgai um, ekonomikas nozarei radīsies milzīgi sarežģījumi. Ir nepieciešams radīt godīgus konkurences noteikumus un sociāli aizsargātas darba vietas, harmonizējot algas un sociālos nosacījumus. Protams, uh, Šeit var palīdzēt digitālie tahogrāfi. Es piekrītu runātājam, kurš teica, ka tie jāievieš pēc iespējas ātrāk. Ir jāizstrādā kopīgi nosacījumi, lai e, jaunieši arī vēlēto strādāt par kravas automašīnu šoferiem. Un tas ir uh, svarīgi gan no e, rūpniecībai, gan uh, mājasaimniecībām. Tātad Vācijā 30 tūkstoši autovadītāju aiziet pensijā katru gadu, bet jaunu apmācītu šoferu ir 15 tūkstoši gadā. Tātad jūs redzat, kā, ko mēs varam sagaidīt nākotnē. Ir divi eh, svarīgi eh, notikumi notikuši šajā nozarē Eiropā. 90. gados tika liberalizēta šā nozare un 2004.7. gadā notika Eiropas Savienības paplašināšanās un līdz ar Eiropas Savienības paplašināšanos ir eh, ievērojami palielinājusies atšķirība darba Uh, algas un izmaksu joma minimālā alga 3000 ir un lielākā alga šai jomā ir 3000. 700 eiro Eh, izmaksas ir Bēļģijā 16, 17, 16 tūkstoši Bēļģijā, 700 eh, Bulgārijā. Eh, līdz ar to mūsu uzņēmumiem situācija ir tāda, ka tiek veidotas lielas uh, lieli um, autopārvads uzņēmumi uh, Austrum Eiropas uh, valstīs un viņiem ir uh, priekšrocības, un viņi iegūst jaunus tirgus. Tas uh, viss uh, tiek darīts izmantojot uh, brīvību sniegt pakalpojumus un izmantojot uh, to, ka jaunajās dalību valstīs ir izdevīgāki nosacījumi, zemāks algas, zemāks sociālas izmaksas. Un šie Eh, būtībā eh, šāda situācija tikai vēl pastiprina auto vadītāju uh, eh, trūkumu. Piemēram, Latvijas, kāds Latvijas uzņēmums tagad filipīniešu autovadītājus nosūta no Latvijas uz Vācijas ziemeļiem strādāt vēl viens piemērs. Austrum Eiropas uzņēmums piedāvā veidot filiālis vēl citā uh, valstī, un 1200 šā, šā uzņēmuma uh, transporta līdzekļi, piemēram, darbojas tagad Frankfurtē. Uh, bet neviens no šiem transporta līdzekļiem nav reģistrēts tur, kur tiek sniegti pakalpojumi. Es nekritizēju kādu konkrētu uzņēmumu, bet šādu uzņēmēju darbības modeli. Un kādas ir sekas šādai tirgus attīstībai? Šeit jūs redzat uh, avīžu uh, rakstu. Uh, ir izveidota uh, autovadītāju arotbiedrība Rumānijā Timešorā, lai aizstāvētu uh, kravas pārvadātāju intereses. Un uh, transporta nozarē mēs konstatējam uh, negodīgu konkurenci, autovadītāju sociāla apstākļi pasliktinās un uh, uh, šie Tā tad ar pietrūkst arī auto vadītāju šie autovadītāji, kas strādā citās valstīs, pēc tam atgriežas savā valstī, atvaļinājumā atpūsties, un uh, tas tiek uh, rēķināts kā atvaļinājums, un tas nozīmē, ka uh, šādi darba un dzīves apstākļi nu, absolūti neatbilst 21. gadsimta prasībām. Šeit jūs redzat, kādas tam visam ir sekas satiksmes negadījumi, piemēram, pagājuši nedēļu Vācijā ir notikuši satiksmes negadījumi ar ļoti smagām sekām ne tikai uh, ir uh, cilvēka necienīgi darba apstākšai nozarē, bet arī uh, tas viss rada lielu apdraudējumu ceļa satiksmes drošībai. Kādas ir galvenās uh, prasības mūsu asociācijai? Mēs prasām godīgu konkurenci, labākus darba apstākļus autovadītājiem, uh, algu un sociālā dempinga izbeigšanu mēs arī prasām pēc iespējas ātrāk ieviest digitālos uh, tahogrāfus, pārskatīt arī uh, nosacījums attiecībā uz kabotāžu. Tāpat uh, regula uh, par tirgus piekļuvi un atbilstošu uh, amatu ieņemšanu ir jātiecina uz visiem tirgus dalībniekiem, arī uz uh, transporta līdzekļiem zem 3,5 tonnām. Uh, ne, uh, Tāpat uh, eh, vissvarīgākais punkts, uh, kas ir šeit apakšā, ir nepieciešami efektīvi kontroles mehānismi un uh, obligātas kontroles par uh, noteikumu ievērošanu, jo rodas iespējas tāds, ka visi šie priekšstati netiek, priekšraks netiek ievērot, jo nav nekādas reālas kontrolas. Mēs uzskatām, ka šī e, ierosinātā mobilitātes pakotne ir e, solis pareizajā virzienā. Paldies Engelhārt kungam, un tālāk došu vārdu Rodrīgas medāla kungam kas ir Konfebus direktors. Tā ir asociācija, kas sev apvieno dažādas autobusu transporta organizācijas. Lūdzu. Labu pēcpusdienu visiem, priecājos, ka man uzaicinājāt uz šo uzklausīšanu, tā lai varu jums pastāstīt, kāda ir, kāda ir nianses attiecībā uz autobusu transporta pārvadājumiem šī joma katrā ziņā ir ļoti svarīga Spānijai. Konfibus ir Spānijas konfederācija autobusu transporta jomā. Nu, došu jums īsu priekšstatu par to, lai zinātu, cik daudz mēs pār, cik, cik plašu jomu mēs pārtēm 3500 uzņēmumu, kopā flotē 42 tūkstoši transporta līdzekļu, piedāvājam pakalpojums, savienojam ka, pakalpojums starp pilsētām, apmēram 8000 dažādās eh, Mm, apgabalos 80 tūkstoši tiešu darba vietu, mm, igadējais apgrozījums 3 miljārdi eiro, igadējais nodokļu ieguldījums ir 1 miljārds eiro gadā, un jāceras, ka autobusi Spānijā pārvedā vairāk kā 1750 miljonus pasažieru gadā un tas veido apmēram 52 no visiem sabiedriskā transporta pārvadājumiem, un divi no trim sabiedriskā transporta eh, pārvadājumiem Spānijā ir tieši autobusu transports. Eh, protams, ārkārtīgi svarīgi ir drošības apstākļi ne tikai tāpēc, ka pārvadājumi cilvēks, bet tāpēc, ka tas arī ir tēls Eh, kas mūsu uzņēmumu jāsaglabā, nu, un tas ir tā teikt, nu, tādas sabiedrības seja. 2016. Eh, gadā piedalījāmies pētījumā, ko īstenoja Corella Foundation organizācija. Tā tika veikt, šis pētījums tika veikts salīdzinoši pa valstīm. Uh, attiecībā uz dažādiem darba apstākļu režīmiem, kas attiecas uz autobusu pārvadājumiem Eiropā. Tika apskatīts arī koplīguma un tam līdzīgas tiesības, tiesības pievienoties arotbiedrībām, streikot. Sūdzību mehānismi tika salīdzināti, uh, Um, sarunas par koplīgumiem, vai tas notiek nacionālā, reģionālā vai sektorālā līmenī. Un, protams, ka pastāv ļoti daudz atšķirību, kas arī tika pētījuma laikā identificēts. Pat vienas valsts ietvaros koplīgumi nereti ļoti atšķīrās no reģiona uz reģionu. Spānijā, piemēram, vien pastāv plašas jomas par algām, par ko tiek panākts vienošanās šādā veidā, bet, ja skatāmies, piemēram, uz Vāciju vai citām kaimiņu valstīm, tad tādā gadījumā konstatējam, ka koplīgumi, piemēram, e, nosaka dažādu līmeņu algas atkarībā no sektora un reģiona. Skatoties, piemēram, uz atpūtas laiku, braukšanas laiku un tā tālāk, te, protams, ir dažādi Eiropas tiesība akti spēkā, Un, bet tāpat laikā daudzās vietās šie tiesību akti tiek daudz striktāk ievērot, citur mazāk ir valstis, kur pastāv arī soda naudas. Tika pētīt arī koplīgumi un līgumi, kas tiek slēti ar darba ņēmiem, kāda ir šo kontraktu noteikumi atsevišķās valstīs, piemēram, reizēm darba ņēmēji pārvietošanās no viena reģiona uz otru, darba prasītu darba apstākļu noteikumu maiņu Atsevišķās valstīs ir divu nedēļu uzteik, darbu uzteikšanas periods, citur šis periods daudz garāks. Un tiesība akti virzās un attīstās uz priekšu ļoti strauji, un ir daudz tādi aspekti, kas mūs prat vēl ir visai novecojuši. Starptautisko pakalpojumu jomā kad, piemēram, autobus dodas prom no Spānijas un brauc uz kādu citu valstu Eiropas Savienībā, protams, eh, rodas gadījumi, par ko, runāja, par ko runāja arī iepriekšējie runātāji, respektīvi atsevišķās valstīs ir vajadzīga papildus informācija, citos, eh, citās tāda, piemēram, nav vajadzīga. Tas ir, un tas ir visai sarežģīti tādam mazam vai vidēji lielam uzņēmumam. Eh, tas prasa plašus administratīvos logu pirmām kārtām, kur šo informāciju dabūt. Valstis nevienmēr pieprasa vienu un to pašu, prasības atšķiras. Ir valstis, kas prasa tikai E1 veidlapu, citām tā vispār nav vajadzīga. Atšķiras arī algas. Atsevišķās valstīs netiek respektēti koplīgumi, Viņam gan ir jāievēlo, jāievēro minimālās algas noteikumi, bet varbūt ļoti liels atšķirības šais minimālās algas apmēros. Nu, tā tad īsumā runājot, ir ārkārtīgi sarežģīti šādam mazam transportu uzņēmumam darboties, it īpaši tad, ja notiek darbība vairākās dalībvalstīs. Svarīgākais nereti ir piekļuve tirgumu ja tas ir tra autobusu transporta uzņēmums un vēlas darboties starptautiskos pakalpojumu sniegšanā, tad jāzina, kas tas tieši, ko tas tieši nozīmē. Kāds ir izbraukšanas punkts, kur ir iebraukšanas punkts, vai tie ir atsevišķās dalība valstīs, ja, piemēram, izbraukšanas punkts un atgriešanās punkts ir tas pats, bet tāpat laikā brauciena laikā, lai palielinātu pasiešu skaitu, tiek iebraukts kādā otrā, bet trešā valstī vai notiek tranzīts. Tāpat arī kabotāžas jautājumu. Ir nereti šie kabotāžu pasākumi nemaz nav starptautiski pēc sava rakstura, mēs to saucam par slēgto durvu pārvietojumu, nu, piemēram, um, skolu brīvdienu laikā skolēni var, nereti dodas ekskursijās uz Romu vai kādā mācību braucienā, vai viņus tādā gadījumā, piemēram, varētu paņemt Saragosā, tad viņi cauri Spānijai ceļos, nezinu, Parīzi, Lisabonu vai uz kādu citu vietu, kurp jau nu viņi dodas. Un pa ceļam neviens cits pasažieris eh, autobusā ielaists netiek, un tāpēc šajādi veidi pārvadājumi tiek saukti par uh, slēgto durvi pārvadājumiem. Respektīvi, nav, nemainās pasažieru skaits braucienu laikā. No vienas puses tas, protams, ir vienkāršāk, bet tāpat ir dažādas pārbaudas, un nereti ir viegli šiem pārbaužu veicējiem paskaidrot, izklāstīt, ka šajā gadījumā nenotiek. Fakt faktiski starptautiski trans pārvadāšanas pakalpojumu, tas ir šis slēgto durvju pakalpojumu variants. Tāpēc, kad redzējām Eiropas eh, dokumentu pakotni, bijām priecīgi nodomājām, lūk, komisija ir pacentusies, domājis par to, kā rast risinājums šāda veida problēmām. Tāpat arī domājām, ka tiks risināti sociālie aspekti. Nenoliedzam, ka Eiropas komisija ir izdarījusi zināms centienus, bet joprojām ir vairākas tādas lietas un jomas, uh, kurās iespējams, iespējami uzlabojumi. Piekļuvu profesijai kā tādai. Nu, piemēram, tas attiecas tikpat lielā mērā gan uz ceļu pārvadājumiem, kā uz pasažieru pārvadājumiem. Un, ja šajā gadījumā te tiek piekļautas vēl papildus prasības, tad mūsuprāt, te vajadzētu būt arī diferenciācijas starp abiem šiem e, sektoriem, šīm, šīm, šīm daļām, tātad kravu transports un pasažieru transports. Šos jautājumus vajadzētu risināt atsevišķi, tāpēc, ka tie arī ir atšķirīgi pakalpojumi par kam darbinieku komandēšanu, jeb nosūtīšanu. Domājam, ka tas ir tāds ļoti specifisks sektors šai gadījumā - pasažieru transports respektīvi. Un tāpēc būtu diezgan bezjēdzīgi iekļaut šajā darba ņēmēju komandēšanā starptautisko pasažieru transportu. Te varbūt vajadzētu atsevišķu specifisku likumu, kas sektoru regulētu. Mums arī ir izstrādāts ļoti skaidrs eh, idejas par to, ko nozīmē šādi starptautiski pasažieru pārvadājumi. Nu, ka tur, piemēram, ir ietvert tādas lietas kā skolēnu mācību braucē, braucieni, pakalpojumu sniegšanu, piemēram, ārpus izcelsmes valsts, kas tādā gadījumā varētu būt komandējuma, eh, tikt uzskatīts par komandējumu, un, un trīs dienas varētu būt ilgs periods, bet faktiski eh, šeit šī notiekuma piemērošana nu, nodarītu pāri tam uzņēmumam, kas cenšas šādus pakalpojumus sniegt. Tas pats attiecas arī uz braukšanas un atpūtas laiku. Mūsu izpratne ir tāda, mūsu uzskats ir tāds, ka vajadzētu salīdzināt tikai līdzīgi kaut kāda veida pakalpojumus, nevis ābols ar apelsīniem. Viena lieta ir preču transports, pavisam cits kaut kas ir pasažieru pārvadājumi. Nu, protams, ka šoferim ir jābūt atpūtušamies, ja viņš pārvadā pasažierus. Nedrīkstētu būt tā, ka viņš tiek pakļauts liekam stresam un tam līdzīgi. Uh, Tas, tā, tas ir, protams, tāds ļoti skaidrs vēstījums, ko gribu jums kā likumdevējiem arī nodot. Lūdzu, paturiet to prātā. Nu, tad, tad lūk, vēlreiz milzu paldies par to, ko uzaicinājāt man, ļāvāt man izteikties, un lūdzu, droši turpiniet šo darbu, organizējiet šādas līdzīgas uzklausīšanas, lai varam uh, šādā veidā sniegt savas idejas, lai varētu koordinēt darbu starp dalībvalstīm, izplatīt informāciju. Gan paši savā starpā, jāsaka, Spānija ir tāda diezgan perifēra valsts Un mums līdz ar to nākas daudz nodarboties ar šādu transporta pakalpojumiem, bet nerad ir grūti savukārt iegūt informāciju par to, kas notiek citās Eiropas daļās. Lielas paldies visiem runātājiem. Paldies par uzstāšanos. Un tagad tūlīt pat sāksim debatas. Sistēma būs ļoti vienkārša katrs runātājs eh, drīkst uzstāties divu minū, divas minūtes, pēc tam es jums mikrofonu izslēgšu, jo laika mums nav daudz, un turklāt vajadzīgs vēl paredzēt laiku, lai attiecīgi runātāji varētu uz jūs teikto rēģēt. Nu tātad, vispirms sāksim ar referentu. Referentu, kas strādā pie komandēšanas jautājumiem ceļu transporta jautājumā. Tātad divas minūtes. Kinonens kundzei. Kiitoksia puheenjohtaja. Paldies, eh, prieksēdētājs kundze, godātie kolēģi, es eh, runāšu somiski, kad beidzot man ir tā iespēja to darīt. Un eh, es vēlētos man atvēlēto laiku izmantot jautājumu uzdošanai. Kāda jūsuprāt ir, kāds ir iemesls tam, ka Eh, patreizējā likumdošanā nav pietiekami ierakstīta uzraudzības funkcija, kā arī kāpēc nav pietiekami eh, spēcīgas sankcijas attiecībā pret tiem uzņēmumiem, kuri pārkāp noteikumus. Vēl bez tam es vēlētos eh, pajautāt par Eiropas Savienības lēmumu izbeigt kolektīvās sankcijas jo šobrīd no tām cieš arī tie, kuri neko nav noziegušies attiecībā pret likumdošanu. Un kādi būtu tie konkrētie pasākumi, saskaņā ar kuriem likuma pārkāpējus varētu saukt pie atbildības par viņu nodarījumu? Un, uh, no otras puses netiktu sankcionēti tie uzņēmumi, kuri ir savu darbu paveikuši bez likuma pārkāpšanas. Nākamais manas uzdodamais jautājums ir. Um, daudz no jums, principā visi, jau pieminēja problēmu, ar kuru pat mēs nemē, kuras mēs pat nemēģinām ar šiem likumdošanas aktiem risināt. Un eh, jūs esat eksperti, un es vēlētos dzirdēt jūsu viedokli par to, kā ilglaicīgā vai īslaicīgā eh, periodā mēs varētu atrisināt šo paužu jautājumu, šīs te pauzes vai starbrīžus, eh, kas šobrīd netiek risināti šajā likumdošanas priekšlikumā. Ko jūs no savas puses piedāvāt? Paldies! Paldies, Kilonenes kundzei, un tagad dodu vārdu Dlabojovas kundzei, kura ir eh, Emplu komitejas referente. Arī jums divas minūtes, Dlabojovas kundze, lūdzu. Eh, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es esmu Emplu uh, eh, referente par darbinieku norīkošanu, bet ne tikai. Es esmu arī ēnu referente ziņojumam, par kuru mēs balsosim pēc apmēram pusotras stundas. Manuprāt, ļoti aktuāls, aktuāli uzaicinājums aktuālu uzklausīšanu. Es eh, vēlētos eh, jūs iepazīstināt, par ko tad mēs eh, balsosim pēc pusotras stundas. Mēs vēlamies, lai transporta nozarē būtu izveidota specifiska likumdošana, un šī te mobilitātes pakotne ir ļoti aktuāla, bet arī darbinieku norīkošanas direktīvā runa iet par šiem momentiem, un mēs mutiskajā grozījumā esam iekļāvuši arī mūsu idejas. Es ļoti daudz laika esmu pavadījusi strādājot pie šiem dokumentiem un varētu runāt par eh, to stundām, bet vēlētos uzdot konkrēts jautājums, kā ar izpildījumu. Bieži vien ne tikai transporta nozarē ir tā, ka noteikumi un likumi ir ļoti labi, bet ja tie netiek izpildīti, tad tas neko nedod. Es tiešām uzskatu, ka mums nevajadzētu izveidot eh, noteikumu džungļus tiem, kuri vēlas noteikumus izpildīt. Un vēlētos pajautāt eh, ekspertiem, kāda tad ir problēmas sakne. Vai mums nepietiek noteikumu, vai arī nepietiek kontrolas. Nākamais. Uh, Galvenā motivācija jaunajām dalību valstīm iestāties Eiropas Savienībā bija gandrīz brīva iedzīvotāju pārvietošanās, un šobrīd šķiet, ka komisija vēlas uzcelt vai atkal ieviest eh, robežas starp dalību valstīm. Brīva pakalpojuma pārvietošanās un eh, brīva, brīva strādājošo pārvietošanās tomēr, manuprāt, netiek pilnībā šeit ievērota. Uh, Paldies, saka priekšsēdētājiem. Tagad dod vārdu Vanda Kampa kungam. Jūs esat eh, mm, tā tad šoferēšanas laiku referents no tram komitejas puses. Priekšsēdētājs kundze. Es vēlētos uzdot divus jautājumus, saka Vande Kampa kungs. Divus jautājumus patiesībā visiem četriem ekspertiem, bet eh, īpaši Engelharda kungam un eh, E, Paeltas kundzei. Tātad, kurš maksās par e, parkošanās vietām? Es piekrītu kā komisijai, gan Emplu komitejas viedoklim, ka šīs te parkošanās vietas, pauzes vietas ir jauns izaicinājums. Uh, Es griežos pie uh, Bronska kunga, tā tad vai privātais sektors maksās par šīm parkošanās vietām, jo nevar jau no tā maksāt, eh, nevar jau par to maksāt valstis. Tātad, vai privātais sektors eh, maksās par šo vietu izveidošanu? Nākamais - digitalizācija. Izlasīju šo grāmatu, kur pieminēja, ko ir sarakstījis uh, poļu uzņēmējs, kā pārvaldīt transportu, lo, kā pārvaldīt transportu, un iespējams, ka mēs varētu apiet birokrātiskos džungļus digitalizējot nozāri. Tas bija mans otrs jautājums, un tā kā man ir palikušas vēl pārdesmit sekundes, es tiešām biju šokēts dzirdot par uh, tiem draudiem, kas var izrādīties mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Visi eksperti pieminēja, ka mazajiem un vidējiem uzņēmumiem dzīvi šie noteikumi un to izpilda ne, neatvieglos. Es vēlētos uzdot jautājumu arī komisijai, vai maziem vidēju uzņēmumi vispār spēs izdzīvot, vēloties darboties starptautiskos eh, kravu pārvadājumos. Nākamais, paldies, saka prieksēdētājiem, tagad dodu vārdu Baha kungam, kas ir Empl referents par eh, šoferēšanas laikiem. Prezident. Paldies priekšsēdētāji, paldies par paskaidrojumiem, ko mums sniedza eksperti. Es domāju, ka vai dažāda temati atkal tiek apspriest, piemēram, par cienīgiem darba apstākļiem, šoferu deficīts, infrastruktūras un drošības stāvlaukumos. Par šiem problēmām mēs runājām jau gadiem ilgi un es neredzu, ka ar jaunajiem priekšlikumiem situācija uzlabosies. Un izņemot, ja no padome un uh, parlaments kaut ko vēl precizē, un skaidrība ir nepieciešama, lai nevarētu uh, likumdošanas robus izmantot ļaunprātīgi un arī noziedzīgi. Man ir jautājums par uh, šo braukšanas un atpūtas laiku. Manu, uh, manā izpratnē tas ir saistīts ar ceļu satiksmes drošību. Tātad no vienas puses darba apstākļi, no otras puses satiksmes drošība, tās ir viens medaļas otras puses, vai eksperti arī tā uzskata. Tāpat eh, jautājums ir par nozares eh, tēlu. Šī nozare ir ļoti sarežģīta un daļēji vadītājiem arī ir ļoti grūti darba apstākļi Uh, un uh, Tādēļ arī uh, pastāvīgi šīs sūdzības par autovadītāju trūkumu vai eksperti uz to skatās tāpat. Paldies Bahkungam, tagad vārds Nilsēna kungam, kurš mūsu komitejas vārdā ir referents par tirgus piekļuvi. Vārds jums. Paldies! Es eh, vispirms vēlējos pateikties eh, visiem, kuri apgalvo, ka eh, mēs nevaram šo pakotni izskatīt atsevišķi, tas ir jāskata viss kopā. Piekrīt arī tiem, kur apgalvo, ka patiesībā nav nekādas, nu, nav nekādas nozīmes, kādas noteikumus mēs pieņemam. Ja mums nav iespējas kontrolēt to izpildi, tad tiešām noteikumiem nav nekādas nozīmes. Digitālie tahogrāfi būs viens no priekšnoteikumiem, lai to varētu īstenot. Bet tagad trīs eh, jautājumi. Pirmais - paskastīšu uzņēmumi pati uzņēmuma ideja pastkastīšu uzņēmumiem ir drusku perversa. Un eh, patiesībā ir jau tādi, um, ir uzņēmumi, kuri piedāvā šādus pakalpojumus tikai un vienīgi, lai izvairītos no nodokļu nomaksas. Vai komisijas priekšlikums ir pietiekami tālajoši? Domāju, ka nē. Tas bija pirmais jautājums. Otrais. Ļoti daudz, kur nodarbojas ar starptautiskiem transporta pārvadājumiem, kā uzņēmumi, tā arī privāti šoferi, privāti vadītāji vienmēr man saka, ka ja kas nodarbojas ar starptautiskiem transporta pārvadājumiem, tad tas jau ikvienam ir skaidrs, ka izbraucot ar mašīnu no savas valsts, tad e, visi zina, ka darbojas konkrētās valsts noteikumi. Jo, e, ja nav zināms, e, kur tiks paņemta atpakaļ ceļa krāva, tad tas nav profesionāli. Nākamais šī kombi direktīva tā vairs nestimulē tā saucamo kombinēto transporta pārvadājumu ideju. Kombinētie transporta pārvadājumi būs vienmēr, bet šobrīd šī direktīva uh, kalpo tikai un vienīgi, lai izvairītos no kabatāžas noteikumu izpildes. Kā jums šķiet, kā šo kombiju direktīvu vajadzētu tālāk attīstīt? Es vispār teiktu, ka mums vajadzētu to slēgt un atcelt, ja vispār, bet iespējams, ka noteikti pamainīt. Fontenē kungs ir nākamais, lūdzu. Nē, madam, eh, Fontenē kundze saka priekšsēdētāju. Jūs esat eh, referente Un es jums dodu vārdu divas minūtes, lūdzu. Paldies. Es eh, vēlējos eh, pateikties ekspertiem, kuri ir ieradušies mūsu pēcpusdienas sēdē. Ļoti sarežģīts jautājums, ir ļoti daudz pretrunīgu interešu, kas ir iesaistīti šā jautājuma izskatīšanā. Uh, Bet eh, jā, mums visiem jau mērķis ir viens - nodrošināt adekvātus eh, darba apstākļus visiem eh, nozarē strādājošajiem. Bet eksperti jau pieminēja, ka mm, kaut arī ideja ir laba tā var izrādīties problemātiski īstenojama mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Darbinieku norīkošana. Es neuzskatu, ka ja šoferis pavada pāris dienas kādā valstī, tad to vajadzētu īstenot, jo es domāju, ka tas tikai birokrātijas džungļus pabiezinās. Trīs dienas katru mēnesi, to jau Vanderpelts skundze teica savos ievadvārdos, īpaši grūti to būs izpildīt eh, norīkotajiem darbiniekiem no perifērām Eiropas Savienības dalību valstīm. Es nezinu, vai vajadzētu runāt par konkrētu dienu skaitu, mēnesī vai kā, nezinu. Domāju, ka nē. Nākamais, manuprāt, priekšlikums par kabotāžas direktīvas piemērošanu jau no pirmās dienas ir laba doma. Tas tikai palielinās uzņēmumiem izdevums. Nākamais izņēmums eh, transporta eh, transporta līdzekļiem, kas svar mazāk par 3,5 tonnām. Šobrīd regulā ir teikts, ka um, vieglie transporta līdzekļi, tad uh, izņēmums nedrīkst kļūt par kavēkli, par šķērsli brīvā, brīvā konkurencē un iekšējā tirgus uh, Eh, spēlēs. Šobrīd MVU, bet ar to arī beigšu, manuprāt, jau tā mazajiem vidējiem uzņēmumiem dzīve ir pietiekami grūta. Priekšsēdētāji, jā, eh, paldies. Eh, es skatos uz mūsu ekspertiem, jums tik uzdot veselu virkni jautājumu, ļoti dažādi jautājumi. Tātad, ko jūs domājat par uzņēmumu dzīvi, par to, kādus konkrētus pasākumus vajadzētu īstenot, ko jūs ieteikt. Vanderkamba kungs runāja par parkošanās vietām, bet um, vai vajadzētu piedalīties arī privātu uzņēmumiem un privātajam sektoram? Nākamais digitālajai tahogrāfi, veselu virkni jautājumu. Arī jums piemērošu tos pašus noteikumus, ko deputātiem divas minūtes, ne vairāk katram. Mēģiniet būt ļoti konkrēti un pirmajai dodu vārdu Vanderpēltas kundzei. Paldies, saka Vanderpēltas kundze. Kundze, eh, vispirms eh, par to, ka tā kā netiek īstenota kontrola, nu nepiekrītīšu. Iespējams, ka kontrole nav pietiekama, bet vēlējos uzreiz pateikt tajā pašā teikumā, ka inspektoriem visu kontrolēt nemaz nav iespējams, jo bieži vien viņi jau nezin, kas notiek citā blakus dalību valstī. Piemēram, apturot smago mašīnu uz ceļa, viņi var uh, nolasīt tikai konkrētus datus datus, un viņi nezina, kas notiek smagās mašīnas šofera mājas izcelsmes vietā. Tā tāda likuma izpilda. Vispirms jau ir tā, ka noteikumi nevienmēr ir skaidri, bieži vien definējumi nav pietiekami specifiski, un vēl bez tam dažādās dalību valstīs noteikums interpretē bieži vien dažādi. Nākamais Vanderkampa kungam jautājums par šīm te pauzes vietām atpūtas parkošanās vietām. Vispirms eh, šī iniciatīva, jā, nav pietiekami daudz šādu atpūtas parkošanās vietu, bet eh, kādu biznesa modeli tad mēs piedāvātu tām privātpersonām, kuras vēlētos izveidot šādu atpūtas eh, parkošanās vietu tīklu? Īpaši uz ātrgaitas autoceļiem. Uh, kur tad izveidot šādas parkošanās vietas, kur atpūsties smago mašīnu šoferiem, kur izveidot šīs dažādās labierīcības, un es, es nezinu, nav tādu uzņēmumu. Pirmkārt, nav uzņēmumu, kas vēlētos iesaistīties šādā biznesa modelī, un mēs viņiem arī tā īsti neko nevaram piedāvāt. Digitalizācija, neviens jau nav pret digitalizāciju, bet uh, tad to vajadzētu nodrošināt tik vienam pieejam, un problēma ar MVU pastāv. Ir vesela virkni ļoti mazu uzņēmumu, kur pats īpašnieks ir šoferis katru dienu, pat nedēļas nogalēs atrodas smagajā mašīnā, un tad viņam patiesībā naktīs ir jāsakārto visa dokumentācija. Un visbeidzot par um, transporta nozares atraktivitāti. Nu, beidziet, mēģinu pārtraukt priekšsēdētāju. Uh, Tātad eh, demogrāfiskās problēmas, kas šeit eh, tika pieminētas, jā, mēs nevaram noliegt, ka jauniešus šoferu amats neinteresē. Paldies, paldies. Tagad vārds Parilo eh, kungam īstenošana un kontrole kad ir 2 līdz 3 procenti obligātu kontroli, tad ir 97% varbūtība, ka ne, nevienu nekontrolēs. Un ja man kāds saka, man um, tas maksās 2400 eiro, bet es jau esmu nopelnījis 150 tūkstoši, tad, nu, jūs saprotat, par ko ir runa. Protams, ir, pastāv arī iespējas. Mums ir universitātes veikts pētījums praktiski visās valstīs veicot kontroles 30% gadījumu tiek konstatēti pārkāpumi, bet 70% šo uh, krāvas auto tiek pārbaudīti, aizskavēti, tas rada zaudējumus maziem uzņēmiem. Bet tādēļ ir nepieciešama digitalizācija ar viedo tahigrāfu, digitālo tahigrā, tahogrāfu. Būs iespējams apturēt tikai tās krāvas mašīnas, kas pārkāp noteikumus tā, tā kā mēs atturēsim tikai 30 tos, tos krāvas auto, kas pārkāp noteikums, un 70 pārējie varēs mierīgi braukt. Tas ir svarīgi arī domājot par IKP. Kādi ir risinājumi, teiksim, šīs sākuma deklarācijas? Jau 2007. gadā tās bija paredzēts attiecībā uz katru valsti, kādēļ nevarētu izveidot kaut kādu vienas pieturas aģentūru Eiropā, kur visu varētu deklarēt un pārbaudīt un par 75% varētu samazināt pārbaužu skaitu. To komisija arī ir aprēķinājusi vienā no saviem ziņojumiem. Tālāk mēs varētu arī paskatīties, kāda ir darba apstākļi šai nozarē un kāda ir vecuma piramīda. Tām arī visi ir Um, šie skaidrojumi saistīti ar um, apstākļiem. Tātad mēs zinām, ko varētu darīt, bet, lai to varētu izdarīt, ir nepieciešama politiskā grība, arī šie digitālie tahogrāfi, bet ir nepieciešams domāt arī par atbilstošiem kontrolas pasākumiem to ieviešanas brīdī. Paldies, tagad vārds Vronska kungam. Šanovņi paistvo godātie eh, dāmas un kungi, esmu pēc izglītības jurists, bet es neuzskatu, ka tikai ar dažādām likuma normām ir iespējams situāciju mainīt. Un tagad atbildēšu konkrēti uz jautājumiem. Jā, ir tā, ka šobrīd noteikumi netiek īstenot. Tad mums ir jājautā, vai uh, Eh, šie noteikumi ir pamatot saprātīgi vai tā. Tas nav, piemēram, 2016. gada eh, regula par, eh, teiksim, dokumentu aizmiršanu. Ja nav līdzīgi dokumenti, tad tiek uzskatīts, ka tas ir rupšs pārkāpums, un tas, protams, atspoguļojas arī statistikas datos. Tālāk atpūtas laiks arī. Varbūt mums vajadzētu mainīt statistiskās kategorijas e, par, e, piemēram, ja autovadītāja kabīne atbilst noteiktām prasībām, tad varētu ļaut arī e, atpūsties autovadītājiem šajā automašīnas kabīnē. Tālāk par automašīnām zem 3,5 tonnām. Tālāk uzņēmuma reģistrācijas vieta, kā tas viss ietekmē satiksmes drošību, nekādi, bet attiecībā uz šiem transporta līdzekļiem varbūt vajadzētu pagarināt darba laiku, un tas būtu arī liederīgi un netik daudz domāt par to, kur uzņēmums ir reģistrēts. Tālāk, kas maksās par stāvlaukumu ierīkošanu? piemēram, Vācijā mūsu uzņēmumi tagad pērk stāvlaukumus, lai varētu mūsu autovadītāji tur atpūsties. Paldies, nākamais runātājs Engelhard kungs. Es gribēju teikt, Esmu arī pats uh, bijis uh, autovadītājs daudziem gadu ar 40 tonu smagu kravas mašīnu. Es zinu, kā tas ir, un es zinu, ko, kā domā uzņēmuma vadītāji, un zinu, kā domā autovadītāji. Ir kontroles jāorganizē tā, lai tās būtu reāli īstenojamas, un nedrīkst paredzēt uh, kolektīvos uh, sodus par uh, atpūtas laiku un uh, uzlabojumiem saistībā ar stāvlākumiem Vanda Kampa kungs. Jā, šeit pastāv iespējas, kādēļ mēs nevarētu, teiksim, at da, uh, saskaņot šos krau, pārkraušanas ilgumus un dimens sankcijas un ir eh, jāaprīko automašīnu kabīnes arī tā, lai varētu ieroš, eh, ievērot sanitārās prasības. Tālāk par maz vai par daudz noteikumu. Kāda ir problēma? Problēma ir tāda, ka noteikumi nav skaidri un tādēļ nav iespējams arī īstenot uh, to ievērošanas pārbaudi. Tālāk par uh, to, vai jautājums, vai pietiek ar 24 stundām ilgu atpūtas laiku, nu, ir eh, jādomā arī par to, kā autovadītāji varētu paradīt, pavadīt laiku pie savām ģimenēm. Tālāk jautājums par uh, nozares tēlu. Nu, piemēram, sanitārija, darba apstākļi nav labi un tie ir arī nepievilcīgi jauniešiem. Jaunieši vēlas arī, lai viņiem būtu iespējas labāk pavadīt savu brīvo laiku tālāk par konkrētiem uh, nosacījumiem un par šo darbinieku norīkošanas direktīvu un trim dienām, nu, šis, uh, šis uh, slieksnis ir tiešām zems. Tālāk nākamais Rodrīgas Medala kungs. Paldies, priekšstādātāji vai jautājums ir noteikumu īstenošana. Es gribu teikt, ka dažkārt arī interpretācija ir problēma nacionālā līmenī, ar ko nākas saskarties. Dažkārt kontrols tiek veikts tādu dīvainu apstākļu dēļ. Dažās valstīs biežāk notiek kontrols nekā citās valstīs, tāpat atšķirības starp dažādiem reģioniem. Ir uh, arī reģioni, kur tiek not, mm, piespriesti sodi, naudas sodi ir lielāki. Uh, Tā kā šeit nav vienveidības Eiropas Savienības eh, tiesību normas, vai tās radītu jaunus šķēršļus. Manuprāt, ir pastāv atšķirības starp to, ko dara dalībvalsts un ko, ir kon, eh, ko kontrolē komisija un ko eh, konstatē. Es domāju, ka šie šķēršļi tika radīti jau pirms eh, tam, pirms šo normu pieņemšanas un mums arī pietrūkst profesionālu vadītāju arī autobusu pārvadājumiem, jo ir nepieciešamas īpašas vadītāju apliecības un vairumam kandidātu tādu nav. Un tad šeit ir jautājums ir ne tikai saistīts ar algām, bet ir jārada tādi apstākļi, lai padarītu šo profesiju pievilcīgāku. Priekšstādātāji aicinu jūs izteikties lakoniskāk, jo mūsu rīcībā vairs nav daudz laika. Tagad turpinām debates. Uh, Uh, mūsu abu komiteju pārstāvjiem. Tagad vārds Lukašens kundzei viena minūte. Esiet efektīvi savos izteicienos. Paldies, priekšsēdētāji. Man rodas iespējas, ka uh, noteikumi tiek pieskaņoti politiskām prasībām un ka nav uh, vēlmes uh, novērst ļaunprātības noteiktās jomās. Uh, tika teikts, ka palielināsies administratīvais sloks. Tas nozīmē, ka tā vietā, lai radītu jaunas darba vietas, komisija radīs situāciju, ka šīs darba vietas izmaksās arvien vairāk. Uh, Mums ir jāuzklausa praktiķi, nozarē strādājošie un jāizvērtē, kā šie noteikumi ietekmēs uh, situāciju darba vietās. Un man ir jautājums par pastkastīšu firmām. Kādēļ mēs nevarētu publicēt šādu firmu sarakstu? Man uh, saka, ka uh, autovadītājiem jāpublisko dati par savām algām, kādēļ tad mēs nevarētu publicēt arī šādu pastkastīšu firmu sarakstu. Tagad vārds Maranšār Čiekundzei. Paldies priekšsādātāji mūsu viesī mums uh, parādīja, cik specifiska nozare ir uh, ceļu transports. Es gribu teikt, ka strādājot pie darbinieku norīkošanas direktīvas, mēs rūpējāmies, lai šajās uh, tiesību aktos nepastāvētu robeža šai jomā, jo tas būtu pretrunā ar šīs nozares un tajā strādājošo interesēm un šīs nozares uzņēmumu interesēm. Tas ir viss, ko es gribu jums šodien teikt. Un šis punkts ir izšķiroši svarīgs. Neviens Eiropā, neviens uzņēmums, neviens strādājošais nebūs ieguvējs, ja likumdošanā šajā jomā pastāvēs vakums. Paldies, Maranšaķie kundze, varat rēķināties ar transporta komitejas atbalstu. Mēs esam paziņojuši, tāpat kā komisāri to ir paziņojusi, ka Uh, direktīvai par norīkotiem darbiniekiem jāaizsargā visas nozares un uh, tā skaitā arī transporta nozare un tās darbinieki. Es uh, tagad uzstāšos kā līdzreferenti, varbūt priekšsēdētāji un līdzreferenti. Tā tad jautājums par uh, šiem digitāliem tahogrāfiem un to, ka nav jāgaida 2034. gads Priekšsēdētāji, jautājums par procedūru. Jūs esat neitrāla priekšsēdētāja un atturieties no kritiskām piezīmēm vadot sanāksmi. Priekšsēdētāji, es tikai atgādinu. Eiropas komisijas nostāju. Komisija ļoti skaidri to pauda. Mēs uzklausījām uh, komisijas nostāju Uh, mobilitātes pakotnes jautājumā. Es uh, pabeigšu savu jautājumu, un tad, deputāti kungs, ja jūs vēlaties, mēs šo jautājumu apspriedīsim divatā pēc sēdes beigām. Un tagad es turpinu. Tātad jūs runājāt par tahogrāfiem. Jā, 2034. gads ir pārāk attāls datums, mums jādara viss iespējamais, bet tā, tā ir digitālā joma. Un digitālā jomā mēs varam visu programmēt, pārprogrammēt, uh, citādi saprogrammēt jautājums, kā stiprināt kontroli, jo tahogrāfs jau nevarēs visu paveikt. Tātad jautājums, vai esat gatavi tam, ka Eiropas Savienība izveidotu uh, Eiropas uh, ceļa transporta aģentūru, tādu kā uzraugu, ka mēs izveidotu. Tagad vārds Balaškungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es pārstāvu sociālo lietu komiteju. Mums ir paredzēts balsojums pēc stundas jau par uh, Uh, norīkoto darbinieku direktīvu un par izņēmumu paredzēšanu transporta nozarei. Es ceru, ka tas netiks atbalstīts, jo tad mēs nonāktu likumdošanas vakumā šai nozarei, un tas būtu ļoti negatīvs signāls šai nozarei. Un tādēļ gribu pievērst kolēģi uzmanību šai problēmai. Tātad, mēs šobrīd neatrodamies vakumā, un gribu teikt, ka mēs parlamentā esam nobalsojuši par to, kā vēlamies, lai tiktu izveidot Eiropas ceļa transporta aģentūra, lai pēc iespējas ātrāk tiktu ieviesti digitālie tahogrāfi un o, operatīvā integrētā datņu izveidi attiecībā uz uh, autovadītājiem. Paldies, tagad vārds Grapīnī kundzei. Lielas paldies priekšsādātāji. Dzirdēju ļoti daudz pretrunīgu punktu no ekspertiem. Un man ir radušies vairāki jautājumi, vēlos daudz ko precizēt. Pirmām kārtām pretruna ir nu, ekspertu teiktajā attiecībā uz šo tirgus atbrīvošanu, citi saka, ka tas ierobežo šo tirgu. Nu tad padomāsim skaidru, skaidru galvu, mums taču ir vienotais tirgus, mēs visi esam daļa no vienota viena tirgus, un te jāņem vērā subsidiaritāte. Te nu gribu tāpēc vaicāt katram no ekspertiem, kā definēt sociālo dempingu. Nu, Bija visai samulsos, nu viens saka alga no vienas puses, citur atkal nē. Tāpēc es domāju, ka šeit nepieciešams arī noskaidrot terminoloģiju. Ko nozīmē sociālais dempings, ko nozīmē subsidiaritāte un kāda veida sarežģījums šādi notastījumi radīs MVU. Nu, lūk, ja, piemēram, ir cilvēki, kas mm, ceļo 3000 km, ko tas nozīmēs uzņēmumam? Uh, Jāievēro, protams, individuālie darba kontrakti starp darba devēju un šoferiem. Nu, ko darīt tālāk šo darba ņēmēju labā? Lūkšu visus ievērot uzstāšanos laiku, tālāk lūk, Delī. Nākamais runātājs. Madam la prezident, um, euh, actually as a shadow. Uh... Delī kungs, biju ēnu referents E Strādāju pie šiem jautājumiem un gribēju teikt divas, nu, tādas īsas lietas. Pirmkārt, klausoties mūsu godātajos ekspertos, man radās iespējas, ka viņi ļoti skaidri un gaiši pateica, ka šīs komisijas priekšlikums, jāsaka, ir uz nepareizajām sliedēm. vēloties šoferus pakļaut darbinieku komandēšanas noteikumiem, un otrām kārtām par šos pamatos vēlētos dzirdēt ko vairāk no ekspertiem par MVU situāciju. Dzirdējām te, nu, vairākas ļoti bažas raisošas lietas, kad runājam par MVU situāciju, tīpaši attiecībā uz birokrātiju un visiem citiem šiem jautājumiem. vai ir pieejama kāda detalizētāka informācija par to, kā šie noteikumi un priekšlikumi ietekmēs tieši MVU. Lūdzu, beidziet uzstāšanos, saka priekšsādātāji, un cik daudz darba vietu šādā veidā varētu tapt apdraudētas. Paldies! Paldies! Pani przewodnicząca. Yes, okay. Um, Jazlovetskas kundze, paldies! Paldies! Paldies par šo prezentācijām, ko nu pat, uz, ko nu pat uzklausījām. Nu, uzzinājām ļoti daudz, tā ir pieredze no transporta sektora. Jūs norādījāt uz to, ka 30 no 100 gadījumiem, problēmām gadījumiem runa ir tieši ar juridiska rakstura problēmām tiek runāts tieši par interpretāciju šiem notikumiem dalību valstīs. Un tā tad, nu, pastāv zinām juridiska neskaidrība. Mums tas ir signāls, ka mēs šeit Eiropas parlamentā, ka mums šeit Eiropas parlamentā būtu jārūpējas tieši par juridisku raksturu skaidrību šādos gadījumos. Tātad tiesību aktiem un noteikumiem transporta jomā jābūt saprātīgiem, kas attiec uz inspekcijām šobrīd to ir par maz. Nu, varbūt šī problēma rodas arī tāpēc, ka viss šis sektors kopumā ir pārlieku sarežģīts. Viens no ekspertiem runāja par to, cik sarežģīts ir šis jautājums tajā brīdī, kad uh, un to, kā tas pieaugs vēl tālāk, eh, kad mobilitātes pakotne eh, tās iespēkā. Kas tad par to maksās nākamais runātājs? Paldies! piezīme, saka Rebaudalankunze, attiecībā uz tiesībām, kas saistīts ar darbaņēmēju aizsardzību. Trīs jautājumi no manas puses. Cik lielā mērā starptautiskais eh, transporta izslēgšana no komandēto darbinieku jomas varētu, piemēram, destabilizēt kabotāžu jautājumu? Tas viens un otram kārtām starptautiskais trans, trans, transporta jomā. Otram kārtām Un tad, piemēram, varbūt ir vajadzīgi kaut kādi noteikumi arī no darba devēja puses, tā lai ļautu um, šoferiem atbilstīgi atpūsties, atbilstīgās vietās, stāvvietās un tam līdzīgi. Tiek nereti izmantotas tās stāv, ne, netiek izmantotas tās stāvvietas, kas ir apmaksātas, kas ir atbilstīgas, un tiek izmantotas kaut kādas nelegālas stāvvietas kurā tiek apdraudēta dažāda veida veselības un tam līdzīga aspekta. Trešām kārtām, kas ar šīm, šīm plaisām starp kabatāžas periodiem, vai šādā veidā arī netiek eh, nodrošināt nevienlīdz apstākļi. Un pirms uzdod jautājumus, es vēlos nākt vai ar vispārīgu komentāru, kam vajadzētu kalpot par pamatu šiem debatēm kopumā, iekšējais tirgus ir paredzēts iedzīvotājiem, nav tā, ka iedzīvotāji paredzēti iekšējiem tirgum. Es domāju, tam ir jābūt pilnīgi skaidram. Mēs šeit runājam par pamatiesībām, par pri, pašu pamatu sociālo aizsardzību, un tam vajadzētu būt um, atslēgvārdam šai gadījumā. Mans jautājums ir par īstenošanu. Pēdējie runātāji jau teica, ka pastāv problēmas ar kontroļu īstenošanu, un tad man jāveicā pašai sev, vai nevajadzīga plašāka uh, eiropeiska sadarbība Un te runāja gan par mm, ceļu satiksmes kontrolas uzgāncijām, darba inspekcijām un tam līdzīgi. Gribu dzirdēt jūsu viedokli par to visu. Lielas paldies! Tālāk vārds Ajēls Sanders skundzei uz vienu minūti. Paldies! Pirmām kārtām pašreizējā mobilitātes pakotnē ir iestrādāt virkni nelīdzsvarotu uh, aspektu. Kā rezultātā smagās automašīnas šofers tiek padarīts par atbildīgs par pilnīgi visu. Viņš ir tas, kas beigu beigās tad par to visu maksā un nevis mals. Es gribētu tomēr tādu melno sarakstu ar uzņēmumiem, uh, kas izmanto, nu, tā saukto sociālo dempingu, un kas, protams, var izpausties ļoti dažādos veidos. Es priecātos, ja būtu lūk šāds saraksts ar uzņēmumiem otrām kārtām. Valstis, kas ir, nu, tādā nomaļākā vietā, mēs jau zinām, ka mm, Eiropas Savienība ir ļoti plaša no Portugāla līdz Melnajai jūrai, no Somijas līdz Gibraltāram un tā tālāk un tā joprojām, nu, tas nozīmē, ka jūs esat kādā no šīm perifērijām uh, valstīm, tad tādā gadījumā rodas papildus izdevumi, īpaši ieņem vērā ma maksu uz kilometru, un šāda veida problēmas nepastam tām valstīs, kas atrodas pašā Eiropas vidienē. Un vēlos tāpēc vaicāt, kā to visu paturēt prātā tajā brīdī, kad runājam par šādiem notikumiem un visbeidzot vēsturisks raugoties uz to visu. Nevaru piekrist, ka transporta darba ņēmējiem nav teikšanas eh, šai procesā. Paldies! Tālāk eh, Pīters Longrens. Lūdzu, ievērojot uzstāšanās laiku, lai nu, būtu arī cieņpilni pret saviem kolēģiem, kas vēl vēlas izteikties. Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze. Kā jūs ziniet, es pats 30 eh, gadus esmu vadījis smarku, smago mašīnu, pirms man ievēlēja šajā parlamentā. Patiesībā Es arī esmu nodarbojies ar starptautiskiem pārvadājumiem, un, kā jau šeit izskanēja, ir labāk gulēt smagās mašīnas kabīnē nekā viesnīcā. Tā jau nav problēma. Šoferiem tā tiešām nav problēma gulēt kabīnē. Šoferim tomēr ir svarīgi, lai būtu tāda alga, kas eh, atļauj viņam paēst vienu reizi dienā siltas pusdienas tajās parkošanās vietās, kurās viņi, ap, eh, kurās viņi apstājās, un arī, lai viņš tad varētu satikt savu ģimeni un savus mīļos. Šobrīd eh, vairāk šīs krāpšanos nav iespējams pārbaudīt kabotāžu un tā tālāk. Šobrīd eh, nav neviens eh, vairāk, kur, kurš vēl strādāt par šoferi. Un, eh, Tas, ka Eiropas Savienībā saskaņā ar statistikas datiem pieauga tukšie pārvadājumi, ir tikai tāpēc, ka kabotāžas noteikumi darbojas tādējādi, ka tukšu mašīnu sūtīt atpakaļ ir ļoti lēti. Paldies Lungrēn kungam un Kristensen kungs ir nākamais. Uh, Jā. Realitāte ir tāda, ka pašreizējie noteikumi nefunkcionē ar tādu dāņu uzņēmumu, kas veido meitas uzņēmumus citās eh, dalību valstīs tikai tāpēc, lai algotu tur šoferis, kas nodarbojas ar starptautiska pārvadājumiem, eh, nu, augstāko algu piedāvājošās valstīs. Nu, tad kā to visu atrisināt? Kādi jūs ierosinājumi? Eh, kā atrisināt šo negodīgās konkurences situāciju, ja netiek piemēroti komandēto darbinieka nosacījumi? Paldies! Ertuga kungs tālāk. Ja, vielen Dank. Paldies. Man ir atklāti jāatzīst, ka esmu vīlies zināmā mērā, jo gadiem jau dzirdām uh, ekspertu nostāju, vienmēr tāda pati šī nostāja ir. Es uh, būtu gribējis, lai dzirdēt no ekspertiem, kā tad šo problēmu risināt. ETF uh, pārstāvs teica, ka par vienādu darbu jāmaksā vienāda alga, vai tiešām tāda ir jūs nostāja, jo daudz austrumu Eiropā to gan tā eh, neatbalstītu. Kītam Teiloram. Pisārs, paldies. Nu, ar līdzjūtību klausījos par šo papildus administratīvo slogu un, un tam līdzīgi. Un domāju, vai nav tā, ka mēs šeit kaut ko palaižam garām? Vai mēs šo viedo tahogrāfu izmantošanu neizmant pietiekami veicinām? Varbūt, ka to var izmantot arī tālāk um, rīcības monitorēšanai. Varbūt tā ir iekārta, ko var izmantot arī darba devēji, nu, attiec gan attiecībā uz darbu, at, um, atpūtas laiku un tā tālāk, nemaz nerunājot par īstenošanas iestādēm, lai pārliecinātos, ka nenotiek dažādi veidi nu, kļūdu. Un tāpēc gribu vaicāt, kāpēc vai ir vajadzīgi 15 gadi, lai šos tahometrus, šos viedos tahometrus ievieš, ieviestu. Kāpēc to nevar izdarīt ātrāk? Un, ja transporta uzņēmumu šādā ziņā ietaupu uz administratīviem izmaksām, nu tad taču būtu ļoti vienkārši būt un būtu viedi šādu viedu tahografu pašiem arī ieviest. Paldies! Tālāk uz 20 sekundēm vēl došu vārdu Erto kungam, kurš nesaprata, acīm redzot, īsti e, šo ne, nepaspēju uzdot jautājumu. Jā, e, tiešām es e, pieļāvu kļūdu, tā tad man ir vēl pēdējais jautājums par Jokungam, vai tiešām ir tā, vai attiecībā uz šo atpūtas laiku, ka e, tas ir e, jāievēro, vai arī šeit mēs varam e, panākt kompromisu attiecībā uz autovadītāju kabīnu, vai arī noteikti jā, jāguļ ir ārpus transporta līdzekļu. Paldies, tagad vārds Rikē kungam. Uh, Šeit es redzēju, konstatēju, ka ir pretrunas starp divām ekspertu grupām. Tātad šis uh, Eh, jautājums man ir tāds, vai cēnu atšķirības starp rietumu un austrumu valstīm pieaug vai samazinās, vai notiek konverģence vai nē. Tālāk, vai eksperti domā, ka šoferu trūks tādēļ, ka ir tik slikti darba apstākļi, vai arī gluži vienkārši samaksa ir pārāk zema, uh, salīdzinot ar uh, nu, izvirzītām prasībām. Paldies! Ka... Allez-y! Nākamais runātājs. Liels paldies, saka Slotovska kungs. Tātad administratīvā sloga mazināšana, pieņemot vēl papildus noteikumus. Tā šobrīd tas izskatās. Piekrītu Grapinī kundzei, ka ir jā definē, kas tad ir šis dempings Un, teiksim, mums vajadzētu teikt, ka vienāda samaksa par vienādu darbu un uh, ka viens un tas darba ņēmējs, varbūt tā mēs varētu šo definīciju paplašināt. Tālāk uh, šeit tika uh, uh, runāts, ka par norīkošanu, tātad līdz trim dienām tā neskaitās darbā norīkošana, bet no cik dienām tad tā būtu tā darba norīkošana, ja trīs dienas ir par maz. Demontē kundze uz vienu minūti. Paldies priekšādātājiem. Divi jautājumi. Pirmām kārtām par stāvvietām, atpūtas vietām. Vai eksperti uzskata, ka būtu praktiski un iespējami izveidot kaut kādu veidu maksas sistēmu ar projektu finansēšanas palīdzību, nu, piemēram, kaut privātu uzņēmumu investīcijām? un tad transporta kompānijas arī iemaksātu šādo, šādā projektā. Otrām kārtām pārobežu transports. Esmu šo jautājumu uzdevusi vairāk kārt, bet neesmu saņēmusi atbildi uzklausīšanās transporta komitejā. Domāju, ka kabotāža. Nu, piemēram, attiecībā uz pārobežu transportu ir nedaudz dīvaini šajā gadījumā juridiski, kā to atrisināt. Uh, Paldies, man Van Miltenburg kungs. Man ir pavisam vienkāršs jautājums. Mēs dzirdam ļoti daudz un dažādus stāstus un paziņojumus, bet mans jautājums Eiropas ceļu pārvadātāju asociācijai, bet arī dzen ETF ir tāda. Ceļu transporta. Vai jūs esat iesaistījušies sociālā dialogā savā starpā? Vai jūs varat nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, kā kompromisu priekšlikumu, kas ļautu līdz ar to dot atbilstīgu ieguldījumu, ko varētu atbilst, atbalstīt jūsu abu organizācijas, un mēs savukārt līdz ar to tad varētu spērt vajadzīgos soļus šajā atlikušajā pusotrā gadā līdz mūsu mandāta beigām un varētu rast kompromisu Un te gribu aicināt arī kolēģis. Cirdējam ļoti daudz uh, paziņojumus un nevis jautājumus, un gribētu vienkārši lūgt kolēģis izmantot laiku, kas ir mūsu rīcībā, lai uzdot jautājumu, nevis izteikt paziņojumus. To var darīt pēc tam grupās un komitejas sanāksmēs uzklausīšanu domāt šim sākotnējiem mērķim būt šeit, klausīties un uzdot jautājumus. Paldies! Liels paldies! Nākamais, eh, šķiet, vēršamies tagad atkal pie ekspertiem, katram divas minūtes, nu, lai runātu par visiem uzdotiem jautājumiem. Es saprotu, ka tas nav daudz, bet, nu, ja vēlaties vēl ko teikt par atsevišķiem jautājumiem, varēsiet atbildes nosūtīt rakstiski. Daudz jautājumu, ļoti dažādi jautājumi kāda loma uzņēmumiem, atkal kabotāžas jautājumi, vienāda samaksa par vienādu darbu, Nu, lūk, vai jūs varat tad pastāstīt arī par šīm atšķirībām, jūsuprāt, kāds ir starp rietumu, austrumu, mm, Eiropas dalību valstīm? Ļoti daudz interesantu labu jautājumu. Vispirms došu vārdu Vanderpelts kundzei uz divām minūtēm. Paldies! Kas attiecas uz sarakstiem ar vēstuļu kastīšu? Uh, uzņēmumiem. Nu, neviens jau nav vainīgs, kamēr nav atzīts par vainīgu, tāpēc tad iznāk, ka vajadzīgs tiesneša lēmums šādos gadījumos, ir tīši tepš tāpēc, ka šobrīd nav definīcijas arī par to, ko nozīmē sociālais dempings, un līdz ar to par to notiesāt ir sarežģīti. Ja jūs vaicāsiet mums, katram būs sava definīcija par to, ko tas nozīmē. Līdz ar to būtu ļoti grūti šādā veidā pēc definīcijas izveidot tādu priekšstatu, kas atbilstu visiem gadījumiem. Tālāk par autostāvvietām. Tas ir biznesa modelis, kas šo, kādu šobrīd vēl nav pietrūkst. Um, šādu stāvvietu tie ir teritorijas ziņā, un īstermiņā to atrisināt nevarēs. Ja skatāmies uz šoferu trūkumu, tad kāds vaicāja, kas to vaicā, ka, kas šo trūkumu rada, es domāju, pavisam vienkārši. Nu, varbūt tas ir tāds skaidrojums drīzāk, bet tas ir vienkārši skaidrojums. Demogrāfija arvien mazāk jauniešu šo darbu var un vēlas darīt. Un visbeidzot, sociālais dialogs. Mūsu organizācija ir ļoti ieinteresēta veidot sociālo dialogu, un mēs labprāt censtos nonākt pie kompromisa ar kolēģiem arotbiedrībās un tam līdzīgi, lai nonāktu arī pie definīcijām, kas ļautu nodrošināt atbilstību visām situācijām. Bet jāsaka, mums pastāv domstarpības, eh, ļoti liels atšķirības starp uzņēmiem no Eiropas austrumiem, rietumiem, ziemeļiem un dienvidiem, un kas attiec uz vienādu samaksu par vienādu darbu, tad mēs nevaram šeit aizmirst pašu problēmas cēloni, respektīvi, ka pastāv atšķirības darba izmaksās Nu, Pati tad, ja darba ņēmējs saņem to pašu algu, tad jāsaka, izmaksas uz, uzņēmumam būs atšķirīgas atkarībā no tā, kādā dalībvalstī uzņēmums ir dibināts. Paldies tālāk par Rio, kungs, jums iespēja atbildēt divas minūtes. Eiropas aģentūra tādu atbalstām, bet eh, domājam, ka šādā gadījumā jau esam kā sociālo partneri sevi piedāvājuši, un te pastāv ļoti daudz kritēriju pašos pamatos. Otrs pretrunas starp tiesību ievērošanā. Mēs vēlamies, protams, lai tiek ievēro tiesību aktu un tiesības. Roma 1 tiesību aktā tiek runāts par darba ņēmē tiesību apkas teritoriāli pieejams, tās ir pieeja, uh, pie, pie tas pielāgojums attiecībā uz to valstu, kurā notiek par, kurā ir mītnes vieta un pārējās ir sekundārs tiesības. Kā tad to visu piemērot? Koordinēšanas jautājums kabotošas jautājumos, eh, kabotošas jautājumos. Itālijā milzīgs uzņēmums Sanita, kas eh, strādā ar kabotāžu Un viņi ir lielā mērā strādājuši ar šiem kabotāšu noteikumiem, to starp domājuši par digitalizāciju un plānošanu. Atpūta kabīnē. Nē, mēs sakām nē. Tas tāpēc, ka tādā veidā, mm, nu, ka tas nav nepieciešams, jo notiek atbilstīga plānošana. Algu starpības starp rietumiem un austrumiem šī starpība pieaug. Par to liecina pētījumi. Vienkārši netiek maksāts pietiekami un tāpēc nav šo jauno šoferu. Ja samaksa vispār tiek veikta, jo cevišķās dalībvalstīs tas ir ļoti problemātisks jautājums - sociālais dialogs. Strādājam pie sociālā dialoga, milzīga sanāksme notiks 27. oktobrī, kuras laikā centīsimies pārliecināties, ka piedalās arī sociālie partneri. Protams, ka mēs darīsim savu darbu šai gadījumā, un tas tā arī būs turpmāk vēl papildus nepieciešams raudzīties arī uz pār, pārrobežu transporta jautājumiem. Nu, protams, ka šobrīd ir problemātiski koordinēt šo inspekciju un tam līdzīgi, bet Eiropas līmenī ir tā darba, kas to, ir tādas organizācijas, kas to varētu darīt. Bronska kungs tālāk. Paldies. Uh Nu, uh, uh, kādēļ nepublicēt šīs um, pastkastīšu formas, uh, firmas? Nu, tādēļ, ka to ir relatīvi maz, ka daži simti pret tūkstošiem transporta uzņēmumu. Tālāk. Uh, protams, ir jādomā par uh, konkurēt spēju preču pārvadājuma jomā, un tas viss ir saistīts ar izmaksām, ar cenām, un uh, pretējā gadījumā no, uh, noteikti preču veidi varēs vispār atteikties. Tālāk par mm, viedajiem tahogrāfiem. Esmu uh, arī strādājis Polijā pie tādu ieviešanas teorētiski tas um, varēja būt risinājums daudzām problēmām, bet praksē izrādījās, ka arī uh, šos tahogrāfus var manipulēt, uh, ja ir tāda vēlme, un uh, līdz ar to nevienmēr viss labi darbojās. Tālāk par darbinieku norīkošanas direktīvu. Ja um, ne um, mainām noteikumus attiecībā uz 15 dienām, bet varam arī mainīt aprēķinu metodus un noteikt 10 dienu normu tālāk par sociālo dialogu. Mums arī ir Polijā uz, īstenots iniciatīvas. Esam pāris reizes uzaicinājuši arī ETF, bet viņi nevarēja pie mums ierasties, jo viņiem uh, bija cita darba kārtība, nu, un līdz ar to mēs tā īsti nezinām, kā tad šis sociālais dialogs Eiropā tālāk attīstīsies. Paldies! Ja, <clears throat> Briefkastenfirmen melden auf. Engelhardt kungam vārds. Nu, par šīm pastkastīšu firmām Mēs uh, tālāk par sociālo dempingu 40 tūkstoši eiro algas atšķirība, nu tas ir uh, tiek liedzoši fakti. Tālāk par uh, iespēju 45 stundas atpūsties un doties uz atgriezties mājās. Nu, divās minūtēs es tiešām nevaru atbildēt uz visu, visu visiem jautājumiem, kādēļ uh, šīs 45 stundas nav iespējams īstenot. Nu, tādēļ, ka sešus mēnešus šie autovadītāji par dempinga uh, algām, cenām uh, ir prom no mājām. Un ir šāds uzņēmēju darbības modelis, un tas neparedz atpūtas laikus. Lunt, Grēna kungs norādīja, protams, ka nepietiek vien ar algām, bet ir nepieciešami arī atbilstoši darba apstākļi. Nu, mēs arī labprāt vēlētos tādu centralizētu risinājumu, vienotu pakotni. Tālāk par austrumiem, rietumiem jāpastāv uh, dialogs, ir atšķirīgas intereses bet eh, tāpat laikā nāks konstatēt, ka austrumos eh, šīs problēmas ir tādas, kādas mēs pagotnē piedzīvojām arī uh, rietumos. Tālāk uh, ierosinājumu strādāt kopā ar ETF. Mēs strādājam ar nacionāliem pārstāvjiem Verdē un mēs esam gatavi arī strādāt uh, Eiropas līmenī ar uh, viņiem un runāt par to, kā sagatavot šos priekšlikums un kā tos īstenot. Paldies tālāk, Rodrīgas medalkungs, uz pāris minūtēm lūdzu. Priekšādātāji, paldies, pavisam īsi vai Eiropas koordinācija var atrisināt ceļu satiksmes problēmas. Es, protams, atbalstu šādus neobligātus tiesību aktus. Ir ļoti daudz instrumenti, kas varētu aizstāt tiesību aktus un kas palīdzētu daudz ko noguldināt. Pārkāpuma procedūras, vādlīnijas, paziņojumi plašākā mērā kas varbūt nebūtu juridiski saistoši paši par sevi, bet kas dalībvalstīs varētu tikt izmantoti Eiropas iestāžu viedokļi par to, kā šie tiesību akti tiek interpretēti. Nu, to vajadzētu ļoti skaidri pateikt. Nu, kas attiec uz budžeta jautājumiem, tas, protams, arī jāskat tieši budžeta iestādēs. Šī ideja ir interesanta, bet nedomāju, ka tā šajā gadījumā ir manā kompetencē uz šo jautājumu atbildēt. Vēl viens jautājums, vēl viena lieta. atsevišķu nomaļāku dalību valstu situācija. Tā tiek nereti ignorēta tajā brīdī, kad, piemēram, tiek sniegta pakalpojumi citās dalību valstīs. Varbūt šajā gadījumā to vajadzētu paturēt prātā, šo atšķirīgo situāciju. Ne visas dalību valstis ir vienlīdzīgā situācijā attiecībā uz komerc pakalpojumu piedāvāšanu. Liels paldies! Un tagad došu vārdu savam kolēģim uz divām minūtēm secinājumiem. Empul komitejas vārdā. Un pēc tam nākšu klajā ar saviem secinājumiem. Lūdzu, godātas kolēģi. Thank you, it has been... Uh... Paldies! Ļoti interesantas debatas. Visi esam viensprātis un eh, būs tikai un vienīgi godīgi apgalvot, ka šeit mēs runājam par godīgumu, par solidaritāti, par cīņu pret um, nepietiekamām ambīcijām būt godīgiem un arī par mūsu ambīcijām strādāt pēc iespējas labākā likumdevējiem. Šī sacensība starp dalību valstīm un patiesībā Eiropas Savienības sacensība ar pārējām pasaules daļām būs godīga tikai un vienīgi tad, ja ik viens apzināsies, ka spēles noteikumi visiem ir vienādi Un eh, balstoties uz manu tikko teikto, vēlreiz vēlējos atkārtot, ka diskusijas bija ārkārtīgi interesantas. Paldies visiem, kuri tajās piedalījās. Paldies Emplu komitejas deputātiem, Tran komitejas deputātiem. Pavisam drīz mēs sāksim balsošanas sadaļu. Un eh, paldies par diskusijām. Vēlreiz paldies visiem, kuri piedalījās šodien. Un, uh, Tiešām svētīgi, ka mums bija viedokļa apmaiņa, pieredzes apmaiņa, jo jautājums ir ļoti aktuāls un pat sasāpējies. Paldies! Paldies! Paldies eh, Emplu komitejas priekšsēdētājai. Un tagad eh, noslēguma vārdi. Transporta komitejas vārdā. <clears throat> Runāšais. Es uh, aicinu visus, ka, kuriem kas kaut kas ir uh, kaut kur apspriežams, to darīt ārpus uh, šī zāles durvīm. Uh, mēs uh, organizējām uzklausīšanas, kas ir ļoti būtisks ieguldījums mūsu darbā pie mobilitātes pakotnes. Jūs redzat, ka ir ļoti daudz tiesību aktu kuri tiks izskatīti vienlaicīgi. Eiropas parlaments vēlas atrisināt problēmas, pat ja komisija ir uh, pastrādājis pie šīs pakotnes, mēs gribam uzvaru, mēs gribam atrisināt uh, problēmas sociālā jomā, uh, tāpat cīnīties pret uh, ļaunprātībām, uh, kuru kuras kļūst ar vien izplatītāks. Tāpat mēs domājam par to, ka auto šoferu darba apstākļi Eiropā ir neciešami un ir jāpieliek punkts arī šīm pastkastīšu firmām, un mēs arī vēlamies pastiprināt kontroli šajā jomā arī Eiropas komisijas priekšsēdētājs ir teicis, ka samaksa par uh, vienādu uh, paveikto darbu. Mēs arī to vēlamies, bet mēs nedrīkstam pievērt acis uz šo problēmu, jo pretējā gadījumā mēs atveram durvis demagogiem, kuri vēlas iznīcināt Eiropas projektu. Uh, Es pateicos uh, visiem uh, dalībniekiem, kas piedalījās šajā sanāksmē. Tiksimies drīz mūsu transporta komitejas sēdē. Uz drīzu tikšanos! Okay, friends, uh, pre... Godātie kolēģi, gatavojieties uh, balsošanai, pārbaudiet, vai jums līdzi ir balsošanas kartīte.